uzraudzības ietvaru izveidēji. Nacionālās stratēģijas ir jāpārvērš e, konkrētos strateģiskos īstenošanas vidējā termiņa plānos, kas saistīts ar konkrētām darbības programmām, e, intervencēm un projektiem vietējā līmenī. Uzraudzības un kontrols e, un izvērtēšanas plāniem citādi nebūtu ko uh, uzraudzīt un vērtēt. Ir nepieciešams šos plānus eh, padarīt operatīvākus un pārvērst vietējos plānos ar robustiem mērķiem, kas eh, būtu saistīti ar vērtēšanas eh, sistēmām. Mēs varam palīdzēt stiprināt kapacitāti pārmaiņām uz vietas, Mēs to varam darīt dažādos veidos. Mēs strādājam ar vietējā līmeņa iestādēm, lai uzlabotu viņu informētību par to, ar kādām problēmām saskarās Romi. Tāpat mēs veicam šos teritoriāli fokusētus eh, pasākums, kā to bieži vien sauc, strādājot ar Romu pārstāvjiem. Un es, es atvainoju, saka priekšsēdētājs. Varbūt man vajadzētu iepriekš eh, brīdināt, ka mums šeit ir paredzēti vismaz seši uh, cilvēki, kas uzstāsies, un 12. mums ir balsošana. Balsošanā mums jāpiedalās obligāti. E, daudzi deputāti tiešām ieradīsies tikai uz to brīdi nobalsot. Es lūdzu jūs paturēt to prātā, lai varbūt e, lakoniskāk izteikties un dotu iespēju arī pārējiem uh, izteikties, nepārsniedzot 5 minūtes katram. Jā, es jau praktiski esmu pabeigusi savu uzstāšanos vēl 1-2 minūtes. Varbūt eh, kopsavilkumā pateikt, ka tas, ko mēs mēģinām eh, demonstrēt, tas, ka izmaiņas ir iespējams. Es Romu iekļūša, eh, iekļaušanas eh, problēmas ir eh, lielas, bet katrā ziņā mēs virzamies pareizajā virzienā. Un mēs, es domāju, tiešām mēs, mūs visus, un mēs ceram, varēsim arī atskatīties un ar lepnumu uz to, ko esam paveikuši. Paldies, saka priekšsarētājs, ka jūs tik lakoniski varējāt pabeigt savu uzstāšanos, un tagad dodamies tālāk pie nākamā Eh, runātāja Madenovs kundze eh, no Pasaules bankas. Tātad lūdzu ne vairāk kā 5 minūtes. Thank you, Mr. Chairman. Uh, dear honorable. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi, viesi. Arī man ir ļoti liels gods būt jūsu komitejas sēdē un ir liels gods uh, Um, ka Pasaules banka ir iesaistīta šajos procesos. Sultāna Oglūkundze jau pieminēja, ka visi šie pasākumi sākās ar pilotu projektu, kur ierosina Eiropas parlaments un kuru īsteno Eiropas komisijas reģio ģenerāldirektorāts tehniskās palīdzības resursi tika izmantoti, lai izdarītu politiskus secinājumus un arī datus par romiem, kādu agrāk mums nav bijis. Citi kolēģi runās sīkāk par datiem, es runāšu par tām mācībām, kuras esam smēlušies, un es personiski esmu smēlusies no šiem pasākumiem. Nu, pirmkārt, gan pilotu projekts, gan arī mājasaimniecību pārraudzību uzrādīja to, cik ļoti svarīgi ir dati it īpaši šajā te kopienā, Romu kopienā, par kuru mums hroniski ir trūcis datu. It īpaši šobrīd krīzes apstākļos tas ir ļoti svarīgi. Šie dati ļauj mums redzēt, cik mm, smaga ir šī te dažādo aspektu kombinācija - dziļa nabadzība, diskriminācija un cilvēktiesība pārkāpumi Romu populācijā. Otra mācība. Statistika tiešām ir šokējoša. Joānis no pamatiesība aģentūras to aprakstīs sīkāk. Viņš nerunās par visiem datiem, jo tad mums būtu jārunā divas dienas. Jūs esat saņēmuši visus šos pārskats pilnībā, un mēs varam jums piedāvāt papildus informāciju. Mēs šeit runās tikai kopsavilkums varam izteikt. Tātad Eiropas parlamenta pilotu projekts un mājasēmniecību uzraudzība kopumā ir raduši ļoti, radījuši ļoti svarīgas politiskas secinājumus. Viens no tiem par agrīno izglītošanu bērnībā, par to stāstīs mans kolēģis no Pasaules bankas pēc brīža. Daži secinājumi parādās arī mūsu paziņojumā, ko Eiropas komisija pieņēma pagājušo nedēļu. Viena mācība, kas varbūt pilnībā neparādā šajā paziņojumā, un ko es gribētu tādēļ šeit pieminēt, ir sekojuši. Viens no komponentiem pilotprojektā bija pievērsties mikrokredītu iespējai, kā tādai iespējai, kad Romi varētu šajā te krīzes laikā tomēr radīt pašnodarbināšanās iespējas. Uh, Šī te pilotprojekta laikā mēs atklājām, ka mikroprojekts var tikt attiecināts tikai uz ļoti, ļoti mazu īpatsvaru Romu kopienā. Pamattiesības ir kaut kas, pamat nepieciešamības ir kaut kas daudz svarīgāks, proti viņiem trūkst pat pašu elementārāko finanšu līdzekļu ļoti daudz skop, Romu kopienas dzīvo tā, kā dzīvo attīstības valstu cilvēki Āfrikā, Latviņamerikā un Āzijā. Šķiet, ka viņi nemaz neatrastos Eiropas centrā. Domāju, politiķiem vajadzētu ņemt vērā šo īpatnību un risināt to. Mums ir ļoti interesanta statistika, protams, mēs zinām, kā Romi dzīvo, taču bez tām atklājam arī to, ka ir veidi, kā mēs ar šo te datu palīdzību varētu palīdzēt uh, veidot politiku. Attiecībā uz romiem mēs, mums bieži vien ir dažādi aizspriedumi, uzskati, kas nebūtu nebalstās reālos faktos. Un tagad pēkšņi mums ir vesela gūzma statistikas datu un precīzi informācija, kas ļauj šo te mīklaino kopienu izprast daudz labāk. Mēs saskatām dažādus aspektus, kurus patiešām varētu risināt. Mēs uh, sadalām šo te, šo te problēmu loku sīkākās apakšproblēmās, un tad šīs apakšproblēmas ir iespējams risināt, nu, piemēram, uh, mājokļu problēmu vai izglītības problēmu. Ir vienkārši lieliski, ka Eiropas komisija ir paziņojusi savā paziņojumā, ka tā vēlas turpināt uzraudzīt Romu integrācijas stratēģiju īstenošanu dalību valstīs. Mēs domājam, ka Eiropas parlamentam arī šeit var būt ļoti būtiska loma. Parlaments varētu aicināt dalību valstis rīkoties un pārvarēt šo te aizspriedumu, ka Eiropas Savienībā nav iespējams iekļa, ievākt statistikas datus, kas ir konkrēti par dažādām tautībām vai etniskām grupām. Šie te dati var būt noderīgi politiskiem risinājumiem. Un, ja vien tas nav, ja tas nav iespējams, tad varētu uh, balstīt darbību uz praktiskiem novērojumiem, atbalstot šīs te nabadzīgākās kopienas. Mums ir ikgadējais pārskats eh, pār to, kādi ir ienākumi dažādās kopienās dalību valstīm. Eirostat saņem šos obligātos datus. Mm, es domāju, ka tos varētu izmantot, lai labāk atbalstītu nabadzīgās kopienas. Kā mēs varam uzzināt, kur dzīvo šīs nabadzīgās kopienas nodarbinātības un mm, citi ģenerāldirektorāti ir sākuši kartēt un ir izveidotas nabadzības kartas Eiropas Savienībā. Līdz ar to Pasaules banka varēs izstrādāt un publicēt pilnīgāku informāciju par tām vietām un reģioniem, kur dzīvo nabadzīgākie cilvēki. Un visbeidzot, Manuprāt, šīs brīdis ir ārkārtīgi interesants Roma iekļaušanas jautājumos, jo vienreiz mums ir vēsturiska iespēja Nākamajā struktūra fonda programmēšanas periodā tiešām mēģināt praktiski īstenot Romu iekļaušanu. Tam ir vairāk iemesli. Nu, pirmkārt, ir politiskā izpratne dažādās varas iestādēs un parlamentos par to, ka šī Roma iekļaušana ir ļoti svarīga. Otrkārt, mums ir statistikas dati. Un no kopš vakardienas e, ir publicēti, eh, publicēts arī rekomendācijas konkrētām valstīm, un Romu iekļaušana ir ļoti svarīgs aspekts Eiropas 2020 mērķu sasniegšanā. Tātad šis jautājums ir pavirzījies uz priekšu prioritātēs mūsu politiskajā darba kārtībā. Gribētu aicināt Lībe komitejas deputātus un Eiropas parlamentu kopumā pievērsties šim jautājumam. Uh, Jūs runāsiet par struktūru fondu regulu. Romu iekļaušana padomē ir notikusi tikai Eiropas sociālajā fondā. Tagad parlamenta pilnvaras ir atgriezties pie komisijas priekšlikumu, kad uh, nabadzība un sociālā iekļaušana Romu kopienai parādītos visos struktūra fondos, ne tikai sociālā fondā, bet arī visādos citos fondos. Paldies par uzmanību. Paldies. Aicināsim trešo viesi, kurš runās par pamattiesību aģentūras kapacitāti, runās Dimitra Kopulus kungs. Paldies, es runāšu pēc iespējas īsāk, paskaidrošu tikai kontekstu, eh, kāda pēt, kādā ir notikuši pētījumi. Darba grupa Roma jautājumos tika izveidota 2010. gada septembrī, to izveidoja Eiropas komisija, un tās uzdevums bija pētīt Eiropas Savienības finansējumu. Rezultātā mēs atradām um, problemātiskas vietas finansējuma ieguldījumā. Sastapāmies ar izaicinājumu. Romu iekļaušana ir multidimensiāla problēma kā um, ANO attīstības programmas pārstāv pirmīt teica, ir nepieciešama integrēta pieeja. Jārisina gan nabadzības jautājumi, gan arī cilvēktiesību pārkāpumu jautājumi. Nedrīkstam aizmirst, ka diskriminācija pret Romiem pastāv sabiedrībā, tajiem nav piekļuva ne tiesībām, ne e, tiesu iestādēm, viņi bieži slīkst nabadzībā, tiek izstumti no sabiedrības. Tāda ir patreizējā Roma situācija. Pamattiesība aģentūra izstrādāja astoņu gadu daudzgadēju programmu, uh, kurā ir paredzēti divi izpētes veidi e, - e, stratēģijas 2020 vidējā posmā un nobeigumā. Ar šo statistikas datu palīdzību mēs mērīsim <clears throat> progresu dalību valstīs, taču ar to nepietiek. Dalību valstīm palīdzēsim arī izstrādāt uzraudzības pasākumus, kas ļaus mums uh, ievākt salīdzinošos datus, lai mēs varētu salīdzināt, kuras dalību valsts uzlabo situāciju un kur nepieciešama kāda stimula. Mums ir paralēli tam arī jāsaprot, kādas metodas ir iedarbīgas, kādas ne. Laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam veiksim kvalitatīvus pētījumus vietējā līmenī, pēc iespējas tuvāk pilsoņiem un pašvaldībām, tā lai izprastu pašā saknē, kuras no mūsu metodēm ir iedarbīgākās. Šeit jau vairāk kārt tika runāts par to, vai Romu datus vispār var ievākt, jo tā ir tautība, tā ir etniskā minoritāte. Ir tāds vēsturiskais mantojums Eiropā kopš otrā pasaules kara gadiem kas liet, mums liek būt tādiem kā ļoti piesardzīgiem ar tautību datu ievākšanu. Taču šajā gadījumā šie dati nepieciešami, lai varētu veidot mērtiecīgu politiku. Datu aizsardzība ir viena no pamat tiesībām, taču šobrīd mums ir tādas struktūras un sistēmas, kas var aizsargāt personu datu aizsardzību, bet arī personu datus, bet arī pat laikā arī ievākt tos. Mums ir ļoti plaša visaptverošā likumdošana Eiropas Savienībā un dalībvalstīs ir neatkarīgs datu uzraudzības um, iestādes un datu aizsardzību dalību valstīs. Pētījumā pirmo reizi iekļāvās ne tikai Centrāla un Austruma Eiropas valstis, bet arī Rietuma Eiropas valstis, tāds kā Itālija, Spānija, Francija un Portugāla. Tās ir unikāls sadarbības projekts, kurā iesaistīs daudzas aģentūras. Mēs izpētījām daudzus romus un arī neromus, kas dzīvoja blakus šiem te romiem, lai mēs varētu redzēt, vai ir kāda atšķirības starp šīm dažādām etniskajām grupām. Mēs intervējām pārstāvis no pašvaldībām tajos reģionos, kur notika šie pētījumi, un rezultāti ir paredzami jau šogad. Kā jūs redzat kartē, mēs aptaujājam daudzas dalību valsts valstis, pavisam 11. No attīstības programma pētīja situāciju arī Rietumu Balkānos un Moldovā, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts. Parādīšu dažus piemērus, kas parādīs, cik ļoti plaši bija šī parauga ievākšana dalību valstīs. Mēs neieradāmies tikai tajos reģionos, kur ir mazas Romu kopienas, kas dzīvo nošķirt no pārējās sabiedrības. Zaļie punkti parāda tās pašvaldības kurās mēs izvēlējāmies Romu paraugu kopumu un tos iekļāvām mūsu pētījumā. Francijā šie te ceļojošie cilvēki vai Romi tika mm, intervēti tajās vietās, kur viņi parasti dzīvo Francijā. Tagad par rezultātiem. Pirmkārt par aptājāto cilvēku uh, vecumu. Nu, to mēs varētu vēl vairāk un dziļāk pētīt. Taču kopīgie e, rezultāti rāda, ka romiem ir augstāka mirstība un mazāks vidējais vecums, tātad viņi uh, ar lielāku dzimstību arī dzin. Kolēģis Josts vairāk runās par pirmsskolas izglītību. Es runāšu par savu valsti Grieķiju. Šajā te diagramā jūs redzat, ka tieši mm, Grieķijā Romu, eh, kas ir iekļauti pirmsskolas izglītībā, ir vismazāk salīdzinot ar citām dalību valstīm. Romi te parādās tādā zilganā krāsā un ne Romi dzeltenā krāsā. Tātad visur, visās dalībvalstīs šī atšķirība ir ļoti liela. Īpaši zīmīgi un satraucoši ir tas, uh, ka obligātajā skolas vecumā, kad visiem bērniem jāapmeklē skola, ir pietiekami daudz romu, kas to nedara. Atsevišķos gadījumos šis īpatsvars ļoti augsts, un tad atkal jāpiemina Grieķija, vairāk nekā 30% šādu bērnu nemācās skolā. Vēl vairāk krīzes apstākļos mūs uztrauc tas, ka pieauguši cilvēku vecumā no 20 līdz 24 gadiem, kam būtu jāiekļaus darba tirgu un kuriem ir kaut kāda mm, augstākā vai vidējā izglītība, Romu vidū ir ļoti maz tādu cilvēku, kuriem ir tāda izglītība šajā vecuma grupā, kas varētu iekļauties darba grupām, būt konkurētspējīgi. Tālāk par diskriminācijas pieredzi. Sarkanā krāsa parāda 2008. gada EU midis pētījuma rezultātus, un zilā krāsa ir šī brīža situācija. Tātad diskriminācija visā Eiropas Savienībā ir diezgan plaši izplatīta. Svarīgi atzīmēt, ka daudzi uh, respondenti vispār nezināja, ka pastāv disk preddiskriminācijas tiesību akti. Tās ir direktīvas, kas ir iestrādātas dalību valstu tiesību aktos. Un visbeidzot, vēl viens attēls, kas mūs īpaši satrauc kad mēs prasam pašvaldību pārstāvjiem, vai viņi apzinās, ka pastāv diskriminācija un ka ir likumdošana, kas pas, kurai būtu jāpasargā cilvēku no diskriminācijas pamatoties uz etnisko un rasu izcelsmi, tad jūs redzat, ka dalību valstīs daudz pašvaldību darbinieku vispār nezin par šādas likumdošanas pastāvēšanu. Kopumā varētu teikt, ka mums ir pietiekami daudz pierādījumu, pietiekami daudz datu, lai mēs varētu spērt konkrētus soļus Romu iekļaušanai. Paldies, un tagad aicināsim otru Pasaules bankas pārstāvi. Delāta kungu. Delāta kungs mums stāstīs par citiem aspektiem Pasaules bankas darbībā attiecībā uz Romiem, bet es jums nevaru atvēlēt vairāk kā 5 minūtes, diemžēl. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies godātajiem deputātiem. Man ir prieks, ka varu šodien jūs iepazīstināt ar vairākiem pētījumu rezultātiem. Centīšos izteikties eh, ļoti lakoniski. Ir eh, četri galvenie vēstījumi, četras galvenās atziņas, ar ko gribēju jums iepazīstināt šodien. Pirmām kārtām bērnu Uh, iešana skolā, kā arī aprūpe īstenībā ir ļoti svarīgi aspekti, lai uh, patiešām Romu kopiena varētu būt veiksmīgāka un varētu izrauties no nabadzības jūga. Jūs, uh, kuru katru brīdi redzēsiet pētījumu rezultātus, aptaujas rezultātus, un mēs gribam patiešām nodrošināt viņiem labākas dzīves apstākļus. Otram kārtām, iepazīstoties ar pētījumu rezultātiem, mēs redzam, ka ir milzīga atšķirība, cik daudz no Romu bērniem iet skolā un cik, daudz ir, cik daudziem ir pieejama arī veselības aprūpe. Un visu beidzot jārunā par konkrētām politiskajām iespējām, stratēģijām, lai varētu cīnīties pret šādu nevienlīdzību. Jārunā par vecāku informēšanu un ir jāparūpējas, lai pirmskolas izglītība būtu obligāta un visu beidzot mēs nojaucam dažādas barjeras, varētu pat padomāt par subsidēšanu, lai vecāki bērns varētu vest uz pirmskolas apmācību un varētu, protams, arī paši uh, mājās darīt kaut ko bērnu izglītības labā. Tikai daži attēli. Uh, šis ir attēls no žurnāla Lancet, te ir runāts par izglītības jautājumiem, un jūs varat redzēt, ka ir daudz atšķirību un nevienlīdzības, uh, un ja tiek runāts, piemēram, par nepietiekamu uzturu, uh, Um, tad Romu kopienā tas joprojām ir uh, vērojams, un ja, piemēram, uh, cilvēks no tā cietīs jau ļoti agrīnā vecumā, tad ir visai liela iespējamība, ka visu dzīvi viņš cietīs no, uh, šādām, no šādas nevienlīdzības. Un ir ārkārtīgi milzīga atšķirība starp nabadzīgajiem un bagātajiem, ja tiek runāts par pirmskolas izglītību. Uh, Sati, salīdzinot uh, romu tautību un nerumu tautības cilvēku, ir ārkārtīgi liels atšķirības starp romu tautības uh, cilvēkiem, tieši starp bagātāko sabiedrības daļu un nabadzīgāko lielāks nekā citās sabiedrībās. Uh, un, protams, tas arī nelabvēlīgi ietekmē bērnu izglītību. Un žurnāls Lancet apgalvo, ka vajadzētu bērnu izglītībā investēt jau pēc iespējas ātrāk, jo tas ļaus šos cilvēkus arī labāk iekļaut sabiedrībā visā pasaulē pētījumā tika uh, apkopot informācija par pirmskolas izglītību un uh, Citi teica, ka varbūt vispār eh, Romu vecāki negrib, lai viņu bērni iet skolā, bet Jāsaka, ka eh, šeit tika aplūkoti rezultāti daudzās valstīs un tika aptaujāts patiešām plašs respondentu skaits. Mēs šeit uh, aplūkojam arī citus jautājumus. Kolēģis uh, par to eh, izteiksies uh, plašāk, kolēģis Andrēs Ivanovs, bet, ja mēs runājam par to, cik daudz no Roma tautības cilvēkiem cieš bādu katru dienu, tad pētījuma rezultāti pierāda, ka skaitļi varēja no 23 līdz pat 60 procentiem, un šeit mēs runājam par nepietiekamu uzturu bērniem. Bulgārijā, Rumānijā, kā arī Slovākijā Daudziem bērniem vispār mājās nav grāmata vai ir tikai viena pati grāmata. Ja mēs uh, redzam, cik daudz bērni ir gājuši uh, skolā, pirms skolas sagatavošanas grupās, uh, un salīdzinām uh, tos bērnus, kas ir uh, šādas grupas apmeklējuši un kas nav apmeklējuši, tad Čehijā, re, Čehijā un Slovākijā lauku reģionos daudz mazi bērni joprojām mācās, piemēram, palīgskolās. Bet, uh, ja bērni ir apmeklējuši pirmsskolas uh, sagatavošanas grupiņas, tātad uh, sagatavošanas grupas pirms pirmās klases, tad uh, Iespējams, viņi arī uh, pabeigs vidusskolu, tātad jo agrāk viņi sāk iet skolā, jo labāks rezultāts viņi uzrāda arī vēlāk. Kādas atšķirības joprojām pastāv? Ir ļoti sliktas ziņas un ir arī labās ziņas. Sliktās ziņas ir tādas, ka atšķirības daudzās valstīs, un Andrejs jūs ar to iepazīstinās, ka ir ļoti liels atšķirības uh, tajā, cik liels cilvēku skaits apmeklē skolu. Piemēram, Ungārijā mēs šādas atšķirības esam vērojuši, un Ungārijā tika ieviesta arī īpaši politiskā stratēģija, lai vairāk atbalsts sniegt tieši nabadzīgajām ģimenēm, lai nabadzīgie vecāki arī varētu bērns laist skolā un, piemēram, arī pirmskolas izglītības iestādēs. Kādēļ uh, vecāki bērns neved uz šādām sagatavošanas grupām? Eh, viens no eh, galvenajiem iemesliem bija tāds, ka daudzi vecāki uzskatīja, ka bērns ir pārāk mazs, lai jau sākt izglītoties. Citi uzskatīja, ka viņi pietiekami labi savu bērnu var apmācīt paši mājās, un atkal daudz uzskatīja, ka tas ir pārāk dārgi, un tas patiešām uh, bija da dārgi daudzās valstīs, daudz vecāku tā uzskatīja, bet ne to uh, Romu bērnu vecāku, kas dzīvoja Ungārijā. Tālāk vecākiem tika vaicāts, vai viņi bērnus sūtītu skolā, ja tas būtu par velti, un ja skolās arī strādātu romtautības skolotāji. Eh, daudziem vecākiem tas šķita pozitīvs rādītājs, un, protams, eh, Romu vecāki labprāt gribētu, lai viņu bērni būtu tikpat izglītot kā citu uh, tautību bērni. Protams, ir jāsniedz pietiekami daudz informācijas vecākiem par šādām sagatavošanas grupām pirms skolas un jāparūpējas, lai arī izglītības iestādes vairāk sazinātos ar vecākiem un informētu viņus par pastāvošām iespējām. Ir jāsamazina arī um, izmaksas, uh, izmaksas rada joprojām milzīgus šķēršus un uh, jāatbalsta arī tie vecāki, kas bērnus grib apmācīt mājas apmācībā. Es domāju, ka Eiropas Savienībai patiešām ir viss nepieciešami instrumenti, lai pret šīm problēmām cīnītos. Paldies Dilāta kungam, un tagad uzstāsies Andrejs Ivanovs. Lūdzu, izsakieties 5 minūtes, ne ilgāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsolu, patiešām nerunāšu ilgāk par 5 minūtēm. Technical... Ja mēs runājam par um, pētījuma rezultātiem, tad uh, izkristalizēs viena galvenā atziņa. Apkopojot pirmos rezultātus, iepazīstoties ar datiem, mēs uh, sazinājāmies arī ar saviem speciālistiem, ierēģiem, un viens no kolēģiem man vaicāja, nu, kas tev pārsteidz vai, visvairāk veicot šo pētījumu. Uh, es uh, varu vaļsirdīgi teikt, ka ne jau tas, ka Roma cilvēki biežāk sastopas ar nabadzību, mani šokēja vai pārsteidz, vai tas, ka viņiem biežāk nav darba. Nē. Kas man šķita visšokējošāk? Tas, ka atšķirības eh, starp Uh, valstīm, kas veiksmīgāk integrē Romus un kam veicas daudz sliktāk, īstenībā nav balstāms uz to, vai tās ir vecās dalība valsts vai jaunās dalība valsts, vai, piemēram, mēs šeit nodalām Eiropas Savienības dalību valsts un trešās valstis. Īstenībā problēmas ir daudz smagākas nekā tas ir parādīts šajā ziņojumā. Es ceru, ka mēs uh, turpināsim uh, darīt daudz vairāk, lai pret šiem trūkumiem cīnītos, lai izskaustu deficītus, kas joprojām pastāv. Jāsaka, ka dati ir tikai instruments, un, protams, pateicoties datiem, informācijai, mēs saprotam, ka mums ir ļoti daudz jādara. Protams, pateicoties pētījumam, mēs gribējām kaut ko panākt, mēs gribējām mainīt situāciju un to uzlabot. Protams, bezdarbs ir viena no smagākajām problēmām, ar ko sastop tieši eh, Roma tautības cilvēki. Piemēram, analizējot datus Ungārijā, mēs secinājām, ka vairāk par 41% eh, no Roma cilvēkiem nav bijuši darbā mm, ilgāk par 5 gadiem, un 25% nekā, 25 nekad nav bijis darba vietas. Nu, es domāju, man te nevajag neko piebilst vairāk. Jā, ļoti daudz Romu tautības cilvēki nestrādā un. Ja jūs redzat eh, rādītājus, jūs teicāt, ka, vecum, jūs redzat, ka vecumā no 15 līdz 24 gadiem apmēram 60% no šiem cilvēkiem Ungārijā nekad nav strādājuši. Ļoti liels uh, šo cilvēku skaits tātad vispār nekad nav uh, strādājuši algot darbu. Nu, kāds tad viņiem ir izredzes atrast darbu nākotnē? Mēs uh, mēģinājām izmantot arī tādus ilustrējošākus attēlus, lai informācija būtu labāk saprotama. Šie dati tika apkopot Horvātijā un kreisajā attēla pusē jūs redzat uh, Romu darba spēku, un tad ir cilvēki, kas nav Romas, un ir arī milzīgas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, jo, protams, daudz vairāk uh, Romu sieviešu ir bez darba, salīdzinot ar citu tautību sievietēm. Tālāk runājot par ienākumiem, par algu, Salīdzinot dažādus datus, mēs redzējām, ka Eh, Roma tautības cilvēki pārsvarā saņem mazāk, un mēs šeit eh, salīdzinājām nevien tikai tās valstis, kurās eh, dzīvo Romi, bet arī citas valstis, kur nav tik izteikts Romu kopienas. Protams, mēs redzam, ka šie cilvēki dzīvo ļoti grūtos materiālos apstākļos un cieši no diskriminācijas. Un šajos stabiņos mazās melnās svītriņas norāda vidējo nacionālo rādītāju indeksu. Salīdzinot to ar, ar Romu tautības statusu, jūs redzat, ka Romu materiāla situācija ir divas, trīs reizes sliktāka nekā pārējiem cilvēkiem. Tālāk, bats Jā, daudz cilvēku no tā, diemžēl, cieši daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nevien Rumānijā. 61% no romiem Rumānijā ir um, pētījumā teikuši, ka viņi bieži vien iet gulēt neēduši un jūtas izsalkuši. Tālāk, nabadzība Mēs esam eh, secinājuši, ka Romu kopiena eh, pat nav nabadzīga, bet tā ir ļoti, ļoti nabadzīga, atrodas gandrīz uz paša zemākā nabadzības pakāpiena. Tālāk, migrācijas stratēģija. Jūs redzat, eh, ka ļoti daudzi Romi uzskata, ka viņiem vajadzētu doties projām uz citu valstu, lai atrastu labāku dzīvi un uh, Viņi uzskata, ka valstis, uz kurām varētu doties, eh, kur viņi varētu atrast labāku dzīvi, top 3 ir uh, Vācija, apvienotā karalista. Beyond the data and beyond the flashing. Uh... Un Čehijas republika. Un, uh, protams, mums kaut kas ir jādara, mēs zinām, kāda ir situācija, mums uh, beidzot ir jāķers pie darba un vairs kavēties ilgi nedrīkstēs. Paldies! Paldies, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, pirms dot vārdu kolēģiem, kas uzdos jautājumus. E, ja nemaldos, pie mums ir ieradiesies Giovanna Dordija. Nē, tomēr Dordijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, Libe komitejas deputāti, viesi. Esmu ieradies pie jums, lai dažos vārdos pateiktu, ka mēs esam ļoti pateicīgi pamatiesība aģentūrai, Pasaules bankai par to, ka tika tik daudz darīts. Esam pateicīgi arī ANO pārstāvjiem. Es domāju, ka pētījums ir ārkārtīgi vērtīgs un auglīgs. Tas noteikti mums palīdzēs izveidot uh, pietiekam labu politisko stratēģiju, lai šo problēmu risinātu. Zinu, ka Eiropas parlaments atbalsta arī pilotu projektu, uz kuru tika balstīts pētījums. Es gan tagad runāju komisijas vārdā, bet gribēju arī ģenerāla direkcijas vārdā pateikties par visu veikumu, jo reģionālās attīstības ģenerāla direkcija arī palīdzēja projektu īstenošanā kopīgi ar trim jau nosauktajām organizācijām. Pētījums ir ārkārtīgi e, vērtīgs Eiropas komisijai, lai tā varētu vērtēt, cik efektīvi Romi tiek integrēti mūsu sabiedrībās un cik e, labu politiku šajā jomā izvērš dalību valstis. Esam patiešām gandarīti par to, ka pētījums eh, ir ticis veikts. gadu pēc tam, kad Eiropas komisija vērsās pie pamatiesība aģentūras, lai šāds pētījums tiktu sagatavots. Protams, pētījuma rezultātus eh, izmantosim arī turpmākajā darbā tad, kad uh, iesaistīsimies dialogos ar dalību valstīm un, protams, arī padomē šie jautājumi parādīsies darba kārtībā, bet uh, sazinoties arī ar nacionālām aģentūrām un dalību valstu iestādēm, mēs to noteikti neaizmirsīsim. Pagājuši nedēļa tika pieņemts paziņojums, kurā tika izvērtētas Romu integrācijas politikas vadlīnijas dalību valstīs. Mēs esam plānojuši visas četras politikas jomas izpētīt pietiekami smalki un eh, jāņem vērā arī antidiskriminācijas direktīva. Protams, eh, veiktais pētījums mums šeit būs ļoti noderīgs. Protams, ka realitāte mūs vienkārši šokē un pētījuma rezultāti mums liek atvērt acis redzētais mums sagādā raizes, un mēs redzam, ka šādas tendences turpina attīstīties vairākās dalību valstīs, un, protams, ir nekavējoties eh, jāizskauž šāda diskriminācija, un eh, tuvākajā laikā sadarbībā ar dalību valstīm mēs par šiem akūtajiem jautājumiem runāsim īpaši daudz. Jāparūpējas, lai efektīvi pasākumi patiešām vainagotos ar rezultātiem. Liels paldies visu trīs institūciju pārstāvjiem un ar nepacietību gaidām to brīdi, kad varēsim eh, izvērtēt dalību valstu nacionālas stratēģijas un sīkāk izskatīt komisijas paziņojumu. Nu, es saprotu, ka diskusijas organizēs tieši jūsu komiteja. Paldies! Tagad uh, došu vārdu deputātiem. Pirmā Gönces kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. That we, uh... No vienas puses esmu nu dienu gandarīta, ka varējām iepazīties ar prezentāciju rezultātiem. Mēs jau kādu brīdi tos gaidījām. Es gribēju teikt, ka bez datiem, bez informācijas mums īsti nav pārskata, kas tad notiek. Ir labi, ka dalība valsts izstrādā savus stratēģijas, lai integrētu Romus savā sabiedrībā, un, protams, komisijai nebija viegli ievākt datus no pilnīgi visām valstīm, bet domāju, ka tas ir tomēr labs atspērienu punkts. Kas notiks tālāk? Es sapratu, ka būs vēl divi papildus pētījumi tuvākajā laikā protams, ir arī jāsako, kā dalība valsts īsteno šīs stratēģijas uz vietas. Iepazīstoties ar uh, dalību valstu stratēģijām, mums šķita, ka dažas dalība valsts varbūt pat ir ambiciozāks nekā mēs šeit Eiropas Savienībā. Protams, ne visām stratēģijām ir paredzēts atbilstīgs finansiālais segums, lai tās pietiekam labi īstenot. Domāju, ka svarīgākais jautājums būs uh, tas, kā komisija varēs izvērtēt dalību valstīs veiktos pūliņus. Protams, ir uh, nedrīkst pieņemt vēlamo par esošo, ir jāparūpējas, lai dalību valsts to, kas ir noteikts stratēģijā, patiešām varētu īstenot, lai tie nepalikt tukšvārdus papīra. Uh, patiešām ar lielu prieku gribēšu dzirdēt, ko komisija ir paredzējusi dalīt tālāk un sekošu tās aktivitātēm šajā jomā. Daži no viesiem runāja par struktūra fondu līdzekļiem un operatīvajām programmām nākotnē. Protams, stratēģijas varēs īstenot pateicoties tieši struktūra fondu finansējumam. Uh, Es gribēju pateikt, ka komisijai šeit būs jāspēlē ļoti pārliecinošu lomu, lai e, izpētītu to, kā, kontu, līd, kā fondu līdzekļus ir iespējams apgūt, lai tie patiešām varētu risināt problēmas uz vietas. Manuprāt, komisija spēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Man nav jāturpina, nav daudz laika par palicis. Paldies! Žāroks kundze. Ždanoks kundze. Uh, Jāroks kundze, paldies. Es gribēju pateikties uh, visiem, kas izteicās. Jā, protams, pētījuma rezultāti ir ārkārtīgi vērtīgi, kā jau kolēģi to atzīmēja. Gribēju pateikt, Ir labi, ka jūs eh, runājāt tieši par eh, sešām eh, jaunajām dalību valstīm. Ir labi, ka tās piedāvāja rezultātus un sadarbojās ar komisiju, un jaunās dalību valsts arī ir gatavas patiešām īstenot integrācijas programmas. Runājot par četrām tematiskajām jomām, kas eh, ir eh, uzsvērtas eh, pētījumā, es domāju, ka informāciju ir iespējams noslīpēt vēl vairāk, iegūt vēl precīzākus datus, lai projekti būtu vēl veiksmīgāki. Jūs piedāvājāt izpētē izveidot eh, arī konkrētu metodoloģiju, pieminot infrastruktūru un tās eh, teritorijas, kur dzīvo Romi, bet eh, īsti rezultāti nesakrīt ar apkopoto informāciju. Tālāk par ceturtā konsorcija partneriem, kurš tad īsti ir atbildīgs par integrācijas īstenošanu un kurš novēro projekta izpildi. Maternaus kundze runāja par nabadzību un par to, ka krīze Roma ģimenes ir skārus ļoti smagi. Viņa pieminēja arī krīzes um, kārti, nabadzības kārti, kā dalību valsts šos rezultātus varētu izmantot tad, kad uh, tās izstrādās savas stratēģijas. Es ceru, ka galu galā pētījums tiks veikts visās dalību valstīs. gribēju pateikt, ka nabadzības kārte un parlamenta ziņojums skaidri un gaiši pasaka, ka ir jānovēro visi sociāla-ekonomiskie faktori, kas ietekmē Romu ģimenes, un tas jādara visā Eiropas Savienības teritorijā. Mēs patiešām gribētu redzēt, eh, piemēram, cik tālu no pilsētas centra dzīvo šie cilvēki, vai, viņi var, vai viņiem ir pieejami dažādi pakalpojumi, vai viņiem ir pieejama transporta infrastruktūra, vai viņi var saņemt palīdzību valsts iestādēs un tā tālāk. Es domāju, ka tieši šāda veida dati pētījumā nav atrodami. Ir veikts daudz dažādu pētījumu pēdējo 20 gadu laikā par to, kādos apstākļos dzīvo Roma ģimenes, un domāju, ka Šodien es pirmo reizi varēju pats savām acīm pārliecināties par to, ka Romu kopiena sastopas tieši ar milzīgu diskrimināciju, ņemot vērā viņu etnisko izcēlesmi, un jau Redingas kundze, tad, kad uzstājās Eiropas parlamentā, arī to pieminēja savā runā. Bet Pasaules bankas pārstāvis uh, uh, runājot par to, ar eh, kādām grūtībām ikdienas dzīvē sastopas Romu bērni, eh, pirmajos, pirmo desmit faktoru skaitā vispār nebija minēta diskriminācija. Bet mums ir jāsaprot, ka diskriminācija šo cilvēku dzīvi ietekmē ikdienā, bet iepazīstoties ar jūsu attēlos uh, redzamajiem datiem visi tie pieņēmumi, uz kuriem balstījāmies, izstrādājot savu stratēģiju, īstenībā ir sagrūvuši kā kāršu namiņš. Tādēļ mēs gribētu redzēt patiešām tādu pilnīgāku ainu, lai savu politiku varētu attiecīgi pieskaņot reālajām vajadzībām, izvērtējot arī visus sociāli ekonomiskos faktors, bet arī papildus tiem citus daudz, daudz svarīgākus. Paldies! Un gaidu arī sadarbību ar jums! Paldies Žaraks kundzei. Vēl trīs runātāji man ir pieteikušies. Es jums atgādinu, cik svarīgi ir pieturēties pie atvēlētā laika, jo mums 12. ir paredzēta balsošana, un vēl mums ir arī diskusijas paredzētas par datu aizsardzību pirms balsošanas. To es atgādinu jums. Šobrīd noslēdzam runātāju sarakstu un lūdzu pieturēties pie atvēlētā laika. Ždanoks kundze. Yes, you, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā, cik īs laiks ir atvēlēts, izteikšos īsi. Mēs zinām par savu rezolūciju par Romu, bija arī referente ziņojumi par nediskrimināciju un esam arī iekļāvuši tādā kā pozitīvās darbības. Uh, ko ASV sauc par pozitīvo diskrimināciju, nu, mēs to neizmantojam, bet šie dati parāda. ka vismaz stratēģijās parādās vēlme risināt uh, Romu bezdarbi jautājumu, un es tiešām ceru, ka šis pētījums tiks veikts un to iekļaus rekomendācijās respektīvi šādas rīcības, un arī pētīt, kā dalību valstis un to iestādes izmanto e, šos e, pasākums situācijas uzlabošanai. Man ir jautājums par to, pēti, pētot, kāpēc e, bērni neapmeklē skolu, vai jūs pētījāt jautājumu par valodu prasmi? Un vai skolā sistēmā izmantotā valoda kalpo kā šķērslis tam, eh, kā, kā skola, skola apmeklētībai. Būtu arī interesanti paskatīties uz datus, cik daudz eh, Romu migrācijas plūsmas ir eh, Eiropas Savienībā cik daudz Romu cilvēku nedzīvo savas pilsonības valstī. Tāda data arī būtu ļoti interesanta problēmas risināšanai. Paldies! Bronks kungs tālāk. Paldies! Izskatās, ka uh, Romu jautājums parlamentā uh, te ir aktuāls, te atkal nē. Uh, man liekas, ka Romu Eh, Romus bieži vien depersonalizē dokumentus, par viņiem runā kā par, dokument, eh, kā par personām, pret kurām kaut kas ir izdarīts, eh, ne, nekā ka viņi paši kaut ko dara. Un tā, tāpat tiek risināti jautājumi ar to, ka kaut kas ir jādara priekš viņiem. Kāpēc viņi nedara paši kaut ko? Tāpat izskatās, ka viņi it kā paši nevar neko darīt. Es nezinu, cik daudz eh, deputāti kādreiz ir uh, tiešām dzīvē tikušies ar romiem. Un uh, es esmu ticies. Citi varbūt ir tikai redzējuši attēlus romu. Dažkārt viņi uh, tiešām cenšas rīkoties, lai Uh, uzlabot situāciju, bet dažkārt viņi paši rīkojas pilnīgi pretēji. Pirms diviem gadiem šeit mums bija uzklausīšana par cilvēku tirzniecību attiecībā uz meitenēm, sievietēm un Eiropola pārstāvs. Es biju tikko ievēlēts, biju piesardzīgs, tāpēc arī apjautājos, vai kāda iedzīvotāja grupa tika neproporcionāli pārstāvēta starp eh, šiem uh, kontrabandistiem uh, atbildi no Eiropola pārstāvja pilnīgi skaidra. Atbildi uz abiem jautājumiem ir Romi. Jā, Romu vīrieši nu, piedalījās uh, Romu sieviešu un uh, meiteņu tirzniecībā un prostitūcijas organizēšanā. Un paskroties tālāk, mēs biežāk uh, Uz ceļiem vērojam arī Romu meitenes tieši nevis sievietes, bet eh, nekas netiek darīts situācijas uzlabošanai. Viņu dzīves apstākļi līdzinās eh, dzīves apstākļiem trešajās pasaules valstīs. Nu, varbūt tas saistīts ar to, ka viņi, viņi izcelsme tieši ir no trešās pasaules valstīm. Jautājums ir, vai mēs mainām tādēļ pašus cilvēkus, ja mainām Eiropu viņu dēļ. Veržāt kundze. Paldies! Jāsaka, es eh, neesmu redzējusi Romas tikai bildītais vien, esmu tikusies ar vairāk nekā diviem Romiem. Un es zinu arī, ka viņi nav ieradušies no trešās pasaules valstiem. Gribētu pateikties visiem runātājiem, kas šeit bija uzaicināti. Paldies par kvalitatīvo darbu, kas bija veikts attiecībā uz Romiem. Šī tiešām ir pirmā reize, kad ļoti plaši ir pētīta Romu situācija. Eiropā veselā virknē dalību valstu, kas ir ļoti dažādas, un man liekas, ka tas ir lieliski pats par sevi. Tas um, apstiprina, kā jau daži šeit teica, uh, mūsu zināšanas, kas mums bija pirms tam, Mm, šeit parlamentā mēs esam iepazinušies ar Romas situāciju, tīpaši Liba komitejā. Nu, es varētu teikt, ka pat mūsu ļaunākās bailes un aizdomas ir apstiprinājušās ar šiem statistikas datiem. Manuprāt, mūsu rīcībā tagad ir ļoti labs uh, izējas punkts, eh, ļoti labs darba instruments, kas var palīdzēt mums ieviest dalību valstu stratēģijas. Es minēšu šeit piemēru, ko pazīstu vislabāk, proti situāciju Francijā. Eh, Francijā ir nacionālā stratēģija, taču tā ir zem katras kritikas. Tik tiešām citu vārdu šeit nevar atrast. Tas ir kaut kāds iluzorisks, iz, iluzors dokuments. Francijā ir izdarīta atšķirība starp ceļojošiem cilvēkiem un romiem. Ceļojošie cilvēki ir etniskie francūži, un romi ir tie, kas tagad ierodas no jaunajām dalību valstīm. Starp citu, man būtu ļoti interesanti. Mm, redzēt eh, tālāko informāciju par pētījumiem Francijā. Es esmu izskatījis šos esošos dokumentus, bet varbūt varētu būt vēl papildus informācija par šo te jautājumu, kas ir, kāda ir situācija, kurā atrodas šie te Romi un tie, kādā atrodas šie ceļojošie cilvēki, kā var salīdzināt viņu situāciju. Jautājums, ko es gribētu risināt, ir sekojuši, kā mēs nākotnē varētu visi kopā strādāt un sadarboties, lai šie skaistie vārdi un politika nepalikt tikai skaisti vārdi, bet tie tiktu ieviesti praksē konkrētu izpausmi veido, veidā. Un visbeidzot, visā tajā, ko šeit dzirdēju, man īpaši pārsteidz viena lieta, un es gribētu dzirdēt papildus informāciju par to. Un proti, man pārsteidz tas, ka ka nesot atšķirības starp Romas situāciju jaunajās dalībvalstīs un vecajās dalībvalstīs, kā tās joprojām tiek sauktas, un starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm ārpus Eiropas Savienības. Šis vērojums ir īpaši interesants, manuprāt. Paldies. Mrs. Hedge, please. Hedges kundze, lūdzu, pavisam īsi, mums jau beidzies laiks. Ir. Jā, es īsti nebiju plānojusi neko izteikties, bet Bronskungs uh, e, savos komentāros pateica ko tādu, kas liek man atbildēt šobrīd. Jā, pret romiem ir diskriminācija un viņi tiek īpaši izcelti cilvēktirzniecības jautājumos, uh, cilvēktirzniecības lietās un uh, es nedomāju, ka to var izcelt kā atsevišķu cilvēku grupu, kas ir īpaši iesaistīti šajā problēmā, bet tāpat laikā Mēs nevaram paziņot, ka tā ir mazāk vērtīga iedzīvotāja grupa nekā citi. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi iekļaut eh, diskusijās par romiem pašus romus, jo viņi tiešām grib uzlabot savu situāciju, bet par to bieži vien tiek aizmirst. Un es to redzu, ka tas notiek arī manā valstī, Zviedrijā. Un eh, atcerēsimies iekļaut romus diskusijās par pašiem romiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ir uzdoti jautājumi. Un es ierosinātu, ka visi iestāžu pārstāvi, kas ir iesaistīti šajās debatēs, ir īpaši ANO, attīstības programma, Pasaules eh, banka un pamatiesība aģentūra, ir izrādījuši vēlmu sniegt atbildi, bet sniegt to rakstiskā veidā deputātiem, kas ir uzdevuši šos jautājumus, jo diemžēl Mums nav vairāk laiks turpināt šīs debates, jo mums ir jāskrien uz priekšu. Mums 12. ir jāsāk jau balsošana. Mums e, jau ir pievienojusies Lebaļa kundze, e, tieslietu ģenerāldirektora, un mums ir paredzēts kopīgās debatas par datu aizsardzību. katrā ziņā mums būs vēl iespēja turpināt diskusijas par šo jautājumu, par Eiropas komisijas paziņojumu, par Eiropas Savienības ietvaru Romu integrācijas stratēģijai līdz 2020. gadam, un tas notiks nākamajās Libe komitejas sanāksmēs, kādā no tām Tā kā mums vēl būs iespēja turpināt diskusijas par šo eh, sensitīvo jautājumu saistībā ar romiem. 11 Eiropas Savienības dalību valstīs, eh, kur ir veikts šis pētījums un sagatavot prezentāciju, kur no rīta dzirdējām. Tā kā ķeramies darba kārtībā pie mūsu nākamā jautājuma - kopīgās debates par datu aizsardzības paketi. Tātad tas ir 11. darba kārtības punkts - persona aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un brīvšā datu aprite. Jans Albrechts ir eh, referents un 12. punkts Eh, personu aizsardzību attiecībā uz par, eh, kompetento iestāžu veiktu personas datu apstrādi, prevencijas, izmeklēšanas un kriminālu noziegumu atklāšanas eh, jomā un šādu datu brīvu apritu. Referents ir mūsu kolēģis Dimitrijos Drucas. Tā kā mums ir paredzētas eh, kopīgas debatas, 35 minūtes, ne vairāk, paturiet to prātā, īsas prezentācijas, īsi komentāri. Pēc komisijas eh, priekšlikumu, libe delegāciju ASV šī gada martā par, ziņoja par datu aizsardzības regulējumu sarunām Tā, tā tad eh, mums līdz ar to ir pietiekams pamats organizēt šīs kopīgās debates par datu aizsardzības paketēs. Uzaicinu Albrecht kungu, pēc tam Ducas kungu, pēc tam komisija vai padome. Pavisam īsts paziņojums no viņiem. Eh, sāksim ar Albrecht kungu, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētājiem. Paldies arī par iespēju mums e, vēlreiz šeit komitejā izvērstā veidā izteikties un diskutēt par šiem jautājumiem. Mums ir divi priekšlikumi, kas ir mūsu priekšā, jūs jau pieminējāt, e, tad no Eiropas komisijas janvāra beigās e, jau vairākas mēnešus mēs intensīvi strādājam ar referentiem un ēnu referentiem kopā pie šiem priekšlikumiem, it īpaši attiecībā ar pamatregulu. Tātad ne tikai eh, referentiem, bet arī uh, referentiem no komitējām, kas nedz atzinums, Kelīkums, piemēram, kas ļoti intensīvi līdzdarbojās. Un, manuprāt, mēs esam uh, relatīvi labi pavirzījušies uz priekšu šajā procesā tehniskajās sanāksmēs ar Eiropas komisiju esam jau izgājuši cauri eh, piemērošanas jomai un eh, individu tiesībām. Tur jau ir tā pati būtība, kodols šim eh, regulējumam, kas tad ir tas, ka tā pamatstruktūra dātu aizsardzībā Eiropas Savienībā, kur mēs vēlamies regulēt kas plašākā kontekstā balstās uz to ietvaru, kuru 95. gada direktīva nosaka. Līdz ar to mēs arī turpinām sekot tiem principiem, kas šajā direktīvā ir minēti. No vienas puses tiek nodrošināts augsts personas data aizsardzības standarts, un no otras puses tiek nodrošināta arī brīva šo datu aprite Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs esam pavirzījušies eh, labi uz priekšu, bet no otras puses ir eh, aktualizējušies arī veseli virkni jautājumu par lietām, ko mēs darba grupā cenšamies tikt skaidrībā ar referentiem un ēnreferentiem un uzskatām, ka var atrast specifiskāku, konkrētāku regulējumu un uh, Gal galā mēs šeit eh, runājam ne tikai par direktīvu, kas ir spēkā, bet par jaunajām regulām, kas attiecas ne tikai uz patērētājiem, bet arī uz eh, uzņēmējiem un uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Līdz ar to ir nepieciešams rast pietiekams skaidrs un nepārprotams formulējums, uh, Līdz ar to mēs tad mēģinām rast eh, kopsaucēju un līdz vasaras pārtraukumam centīsimies eh, to turpināt. Eh, pēc vasaras pārtraukuma septembrī mēs tad ķertos pie vēl neatrisinātajiem jautājumiem, tātad, ko, par kuriem vēl vajadzētu diskutēt tāda būtiskāki pamati jautājumi, kur vēl pastāv uh, Eh, starp iesaistītājiem pusēm pietiekam liels vēl viedokļu atšķirības, bet es domāju, ka mums ir diezgan labas iespējas eh, turpinot eh, tikpat produktīvu darbu, kāds tas bijis līdz šim, līdz šī gada beigām panākt tādu vispārēju vienotu virzienu gan parlamentā, gan konkrēt šajā komitejā ar citām parlamentu komitejām, ar ITRA un IMKA, IMKO komitejām Tāpat arī nodarbinātības komiteja un ekonomikas uh, komiteju. Es ceru, ka mēs varēsim arī turpmāk pieturēties pie šī laika grafika. Mums ir diezgan daudz sanāksim ieplānots, uh, kur mums tikties ar ēnu referentiem. Aizvakar mums bija uh, seminārs kur organizēja Lībe komiteju. Tad bija ap 300 dalībnieki, tā kā redzam, ka interesi arī no ārpuses ir ļoti liela. Tātad interesēto pušu pārstāvi no pētniecības jomas, zinātnes, tāpat arī no pilsoniskās sabiedrības ļoti daudz dalībnieku, kas ir izrādījuši interesi rast regulējumu kas būtu taisnīgs un piemērots. Es uzskatu, ka šis seminārs bija ļoti sekmīgs. Mēs uh, apkopojām ļoti lielu informācijas apjomu, kur cenšamies tad apstrādāt un uh, izmantot tālāk. Un ar Dimitrijos Drucas ar mani ir viens prāts, un tā tad mēs uzskatām, ka mums vajadzētu skatīt visu paketu kopumā. Un tad uh, skatīt šo pamatregulas atšķirību no direktīvas. Līdz šim eh, mums nav laika ziņā izdevies to īstenot. Mēs tiešām priecātos, ja mums būtu iespēja vēlreiz paskatīt šos aspektus, eh, pastrādāt ar visu paketi kopumā eh, ar referentiem un ēnu referentiem esam vienojušies, ka uh, tieši kopējā pakete pēc iespējas ātrāk vēl šajā uh, sasaukuma periodā ir jānoslēdz. Mēs uzskatām, ka attiecībā uz pamatregulu uh, tam ir pietiekama uh, daudz pozitīvu aspektu, bet arī direktīvā ir atsevišķas daļas, kas rada zināmas šaubas. Un varbūt tādās uh, intensīvākās debatēs mēs varētu panākt to, ka varam uh, virzīties uz priekšu straujāk un tad uh, nākamajā gadā sākt jau pārunas par to. Katrā ziņā paldies. Jā, paldies, un tad uzklausīsim Drucas kungu, kurš ir atbildīgs par otru ziņo. Much, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu ļoti īsi jo mēs gribam runāt par šiem abiem ziņojumiem kā par pakotni. Tas, ko Jans Albrechts teica par savu ziņojumu, lielā mērā attiecas arī uz manējo ziņojumu, uz to, kā izturēsimies pret direktīvu. Gribētu teikt, ka esam zināmā mērā vīlušies tajā, ka ir parādījies lēmums eh, šīs te tiesība akta ieviešanu atspogļot atsevišķā direktīvā. Manuprāt, tas eh, nosaka atšķirības aizsardzības līmenī, ja ir mūsu regula un direktīva. Bet, nu, vajadzētu regulu un direktīvu skatīt kopumā kā pakotni un no procedurālā viedokļa arī ievērot šo te pakotnes pieeju. Ar Jānu Albrehtu mēģinam arī saskaņot laika grafiku, lai debatas par regulu un direktīvu notiktu vienlaikus, arī tehniskās sēdes ar komisijas pārstāvjiem eh, vēlamies noturēt paralēli gan ar komisiju, gan padomas prezidentūru notiks dažādi semināri ar pilsonisko sabiedrību, dalību valstu pārstāvjiem, notiks arī tikšanās ar ēnu referentiem, un mēs ar Jānu Abrehtu mēģināsim maksimāli koordinēt savu darbību, koordinēt datumus, kad notiek viss šīs tikšanās. Bet tagad par pašu direktīvu. Gribētu teikt tā, ka mēs ceram, ka direktīvas ieviešana vēl tālāk stiprinās datu aizsardzību, juridiskās eh, sadarbības un tiesu un policijas sadarbības jomā. It īpaši pašmāju datu apstrāde. Es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvs aspekts. Tas vairos juridisko noteiktību dažādām iesaistītajām varas iestādēm šajā te sadarbībā starp kompetentām iestādēm Pavisam īsi par eh, direktīvas saturu. Neieslīgšu pārāk detaļās, bet gribu teikt, ka direktīva pirmkārt definē noteikums attiecībā uz personu datu apstrādi, ko veids, lai novērst, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus un saukt pie atbildības par tiem. Un direktīvai ir divi galvenie mērķi. Pirmais - aizsargāt personu tiesības un brīvību, fizisku personu brīvību, it īpaši aizsargāt datus, izmantojot augstu līmeņu personiskā, eh, publiskās drošības līmeni. Gribu uzsvērt šeit tikai divas lietas, kas man personiski šķiet īpaši svarīgas. Pirmkārt, direktīvas paredzētā iespēja nosūtīt datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šeit īpaši uzmanība jāpievērš pievērš tam, lai noteikumi datu nosūtīšanai nebūtu pārāk vāji, lai tie būtu pietiekami stingri. Otrakārt, lai dalību valstu data aizsardzības iestādēm būtu attiecīgas pilnvars. Īpaši uzme, uzmanību jāpievērš tam, lai šīs pilnvaras nebūtu pārāk ierobežotas, lai tās būtu adekvātas un arī, lai būtu adekvāts finansējums. Gribu uzsvērt, ka mūsu galvenais mērķis un pamatprincips ir nodrošināt augsta līmeņa kvalitatīvus tiesību aktus, kas izturētu arī laika pārbaudi. Es domāju, ka tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas mums jāpaturprātā. Domāju, ka tehnoloģija attīstības, attīstība ir ļoti strauja, tas mums jāņem vērā. Tā pakotne, ko mēs pieņemsim tagad, ir jāveido tā, lai tā būtu piemērota tehnoloģija attīstībai. Bez tām ļoti svarīgi ir arī nodrošināt pilnu pamattiesību aizsardzību mūsu pilsoņiem. Un vēl gribu pateikt, kaut ko tādu, ko esmu teicis jau agrāk, bet gribu vēlreiz atkārtot, jo esmu dziļi pārliecināts par to, ka Eiropas Savienībā ir ļoti augsti standarti personu datu aizsardzībai, un šie augstie standarti ir jāsaglabā, jo īpaši laikā, kad Eiropas Savienībai jābūt ir atklātai pašai pret sevi, kāda mēs esam nenoliedzam zaudējuši ietekmi starptautiskajā arēnā daudzās citās jomās. Un visbeidzot, es personiski uzskatu, ka komisijas priekšlikums un sagatavošanās darbs ir ļoti labs pamats mūsu darbībai. Gribu izmantot šo iespēju, lai pateiktos komisijas darbiniekiem par šo priekšlikumu, bet gribu brīdināt, mēs nedrīkstam pieļaut šī priekšlikuma atšķaidīšanu tālākajās sarunās starp dalību valstīm. No tā vajadzētu uzmanīties. Ar lielu prieku strādāšu ar visiem ēnu referentiem, ar visiem citiem kolēģiem, kurus interesē šis jautājums. Protams, paturēšu prātā to, ka jāsadarbojas ar citām iestādēm, dalību valstu parlamentiem, pilsonisko sabiedrību un arī iesaistītajām iestādēm, lai tiesību akti būtu maksimāli uh, kvalitatīvi. Paldies, paldies abiem referentiem, Ābrehta kungam un Drucas kungam. Un tagad sāksim debatas. Vispirms aicināšu izteikties ēnu referentus. Pēc tam uzklausīsim komisijas un padomas pārstāvs Lebailas kundze šeit runās. Pēc tam, kad būs izteikšies deputāti. Ļoti īsi uzklausīsim beigās arī abus referentus, kas izteiks secinājumus. Vēlreiz atgādinu, ka 12. sāksim balsot. Pirmais runātājs debatēs būs Alvaro Kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentiem par veiksmīgo ziņojumu un domāju, ka šajā kontekstā vajadzētu pateikties arī komisijai Protams, mēs esam arī pauduši savu kritiku par daudziem likumdošanas priekšlikumiem. Šis nebūs nekāds izņēmums. Un, protams, mums vajadzētu arī uh, padomāt par dažu uh, aspektu noslīpēšanu. Protams, uh, nav jau vienkārši piedāvāt tādu likumdošanas aktu, kas būtu paprātam pilnīgi visiem. Tādēļ esmu pateicīgs komisijai, kas pēc uh, tik intensīva darba uh, mums uh, gada sākumā beidzot piedāvāja šo priekšlikumu visai veiksmīgi ir izvēlēts tas, ka regulā ir ieviests grozījums, kas attiecas uz datu aizsardzību nevien Eiropas Savienībā, bet arī citās valstīs. Uh, Nevajadzētu vairs būt tā, ka, piemēram, uzņēmumam ir jāatrodas Eiropā, lai tas ievērotu datu aizsardzību. Nē, ja, piemēram, eh, uzņēmumam ir klienti no Eiropas Savienības un to dati tiek izmantot ikdienas darbā, tad arī uzņēmumam ir jāievēro Eiropā valdošie datu aizsardzības standarti. Uh, Mēs eh, par to vienmēr esam runājuši, esam runājuši par eh, no vietas neatkarīgu datu aizsardzību. Es domāju, tas būs liels solis uz priekšu Eiropas pilsoņiem. Tālāk. Uh, privātums, kas tiek ievērots automātiski un tāds izvēlēts privātums, ja privacy by design, tad tiek izstrādāti konkrēti uh, Uh, aspekti, privātuma aspekti, kas attiecas, piemēram, uz valsts pasūtījumu, kura valsts institūcija tad varētu izmantot šos datus kā pirmā. Tālāk ja mēs runājam par um, uh, datu dzēšanu, ko nozīmētu šis 2.0 efekts, jo mums ir jāsaprot, ka ir jāpieņem tāda likuma, ko ir iespējams arī īstenot. Nu, neņemot vērā pat visas juridiskā, juridiskās diskusijas, mums vajadzētu uzdot tādu filozofisku jautājumu, vai vispār vajadzētu būt šādām neierobežotām tiesībām, ka kaut ko var aizmirst komisijas argumentos izskan, ka, piemēram, daudzu eh, MVU gadījumā ir vēlme nojaukt birokrātiskās barjeras. Protams, tas ir tikai loģiski. Un mēs eh, gribam uh, parūpēties, lai, piemēram, arī datu aizsardzības eh, pārstāvis varētu vieglāk strādāt, un eh, šeit ir ieviest arī vairāki jauninājumi, tādēļ mums vajadzētu parūpēties par to, lai mēs vienkārši kaut ko nepāliekam no viens atvilkums otrā, bet lai uh, šis uh, likums nodrošinātu pievienoto vērtību. Uh, Runājot par eh, vieno, vienas pieturas aģentūru, piedāvātie mehānismi ir pietiekami veiksmīgi, ja tiek runāts par datu aizsardzības uh, tādu kā iepirkšanu, ka viena valsts varēs uh, izmantot citā valstī spēkā esošo likumdošanu, lai izvairītos no tās. Tas mums uh, īsti nešķiet labi, runājot par lielāku darbinieku skaitu, tas arī ir jāņem vērā. Un uh, Mums ir jāsaprot, eh, vai patiešām ir iespējams to īstenot, varbūt, ka mēs eh, datu aizsardzības iestādes dalību valstīs mēģinam apkraut ar pārāk lielu darbu kaudzi. Un, protams, negribam, lai tas radītu arī papildus izmaksas. Kopīgi ar referentiem un ēnu referentiem mums ir jārunā arī par izņēmumiem, kas ir paredzēti regulās attiecībā arī uz mm, krimināla izmeklēšanas iestādēm. Piemēram, 50. pāns varētu būt eh, stingrāk formulēts, bet, eh, jā, es saprotu, ka laika nav daudz, bet 100 pāntiem izskriet cauri divās minūtēs ir gandrīz neiespējami. Un viss gribēju arī teikt, ka šajā direktīvā mums noteikti vajadzētu arī iekļaut atsauci uh, kā dati tiks aizsargāti, ja tie tiks izmantoti. Es redzu, redzu ka mūsu priekšsēdētājs jau kļūst nervos, tādēļ beigšu savu uzstāšanos vajadzētu uzdot jautājumu, kādēļ ES institūcijas nav iekļauts aptvērumā. Un vai nevajadzētu arī institūcijām un aģentūrām visām iestādēm ievērot datu aizsardzības standārts? Paldies par jūsu pacietību. Herr Voss, Sie haben das Wort. Drei Minuten. Drei... Fosa kungs, trīs minūtes lūdzu. Um, Paldies. Gribēju eh, pateikties par sev doto vārdu. Protams, neatkārtošu visu, ko teica iepriekšējie runātāji. Ir labi, ka esam eh, labi sadarbojušies. Ir tik jauki redzēt, ka Drūcas kungs ar Albrehtu kungu tik labi sadarbojas, un tādēļ esmu arī priecīgs, ka runājot par datu aizsardzības paketi, mēs uh, runājam par eh, tādu vispārīgo tiesību aktu struktūru un par valsts iestādēm, ka ir jāievēro konkrētas normas. Mums ir jāsaprot, vai jau esošā likumdošana bija pietiekama, lai uh, standarts ievērotu pietiekam lielā apmērā arī pirms regulas stāšanās spēkā. Protams, šiem standartiem ir jābūt pietuvinātiem reālai dzīvei, jo nebūs nekādas jēgas uh, ieviest kaut kādus standartus, ko nebūs iespējams ievērot. Un bieži vien rodas sajūta, ka dialogā ir daudz pārpratumu, dialogā, kas izveidojies starp parlamentu un komisiju, ņemot vērā vēlamo un esošo. Tādēļ e, šie pārpratumi ir jāizskauž. Runājot par tiešo mārketingu un par interešu līdzsvara klauzulu, šķiet e, tas ir definēts visai neprecīzi. Tādēļ gribam uzzināt, ko vairāk, un e, runājot par daudziem punktiem, man rodas tāda sajūta, ka te valda vēl visai liela neskaidrība. Tālāk tiek runāts par uh, to, kas notiek internetā un ārpus interneta, piemēram, tas, kas uh, internetā šķiet loģiski, ka kādu var pilnībā, kāds dats var izdēst no interneta vai šīs tiesības būt uh, aizmirstam, bet reālā dzīvē tas nav tik vienkārši, tad ja esat atvienoti no interneta, piemēram, runājot par uh, vairumtirzniecību vai slimnīcām. Tādēļ ir jāņem vērā arī katrs gadījums atsevišķi, nevar uh, pievier, šeit izmantot tādu galīgi vispārinātu pieeju. Uh, Aleksandrs Alvaro jau pieskārās uh, daudziem nozīmīgiem aspektiem, tos es neatkārtošu, un domāju, ka patiešām nenoskaidrotos jautājumus vēl vajadzētu precizēt, un seminārā šodien jau par to runājām, Tieši tādēļ, eh, manuprāt, atrodamies uz pareizā ceļa. Ceru, ka varēsim eh, ievērot visus termiņus, jo, protams, jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Tas ir burtiski tāds cietais rieks, tādēļ tā pārkrošanai vajadzētu veltīt pietiekami daudz laika. Paldies! Dank, Mr. Kelly, as Paldies, Kelī kungs, jūs esat atzinama autors ITRA e komitejā. Paldies, priekšsēdētājs, neesmu Lība komitejas loceklis, tādēļ izteiktos īsi, izteikšos īsi paldies par šo iespēju jūs uzrunāt. Protams, šī tēma ir ļoti būtiska Eiropas parlamentam un cilvēkiem kopumā, e, jo 95. gadā tika pieņemta direktīva, kas bija tāds kā revolucionārs pārmaiņas attiecībā uz, eh, šobrīd ir notikuši revolucionārs pārmaiņas tehnoloģiskajā attīstībā, un tādēļ ir nepieciešama jauna direktīva un regula. Ir nepieciešama ļoti laba, kvalitatīva regula, jo ar direktīvu vien nepietiek mēs runāsim par 50. vai 49. noteikumu, kā juridisko bāzi es eh, runāšu un strādāšu ar Albrecht kungu, kā ar galveno referentu. Mums ir bijušas vairākas tikšanās jau, atgā, atceros senu teicienu īru valodā, kurš uh, saka apmēram tā, nesot nekāda spēka bez sadarbības. Beig beigās mēs eh, nesaņemsim neko, tad, ja nebūsim labi sadarbojušies eh, šī te procesa laikā. Ceru, ka regula būs kvalitatīva, tā aizstāvēs eh, fiziskās personas un arī ļaus uzņēmumiem augt un attīstīties, izmantojot jaunākās tehnoloģiskās iespējas online. Šeit tika pieminēti dažādas vienas pieturas aģentūras un tam līdzīgi aspekti. Un pēdējais, ko gribētu teikt. Eiropas komisija ir veikusi ietekmes novērtējumu, kas bija tāds visaptverošs, bet, manuprāt, nepietiekams. Es domāju, ka ir nepieciešams uzsākt parlamenta ietekmes novērtējumu. Tas ir jā, jālūdz mūsu parlamenta attiecīgajām struktūrām, lai mums būtu pilnīga aina. Tāds ir mans lūgums. Paldies! Paldies, ka runājāt īsi! Ernsts Kunds, trīs minūtes. Paldies! Arī centīšos izteikties lakoniski. Gribēju pateikties uh, abiem referentiem. Ņemot vērā to, cik apjomīgs ir šis dokuments uh, un viss veiktais darbs, uh, dažādi pasākumi, semināri, uzklausīšanas, tas patiešām ir iespaidīgi. Bet, protams, ir ļoti jauki, ka mēs varam apmainīties domām un viedokļiem un varam arī uzzināt, eh, kas tad komisijai īsti ir bijis prātā, ka tā ir izstrādājusi šādus priekšlikumus. Par ko mēs šeit īsti runājam? Mēs gribam izstrādāt tādu kopīgu koncepciju. Ir jāparūpējas, lai šeit būtu tāda starpdisciplināra pieeja, ir jāvalda caurskatāmībai, un arī pilsoņiem ir jāsaprot, ap ko tad īsti šeit lieta grozās. Uh, ir jābūt arī neutralitātei un ir jāparūpējas, lai standarti vienādi tiktu ievēroti visās dalībvalstīs. Šo latiņu nedrīkst nolikt zemāk, kā tā ir nolikt no paša sākuma. Protams, eh, tika eh, ļoti eh, atzinīgi vērtēti uzlabojumi tekstā, proti tas, ka arī datu aizsardzības uzraugs būs spēcīgāks, viņa pilnvaras būs plašāks, jāņem vērā arī bērnu vajadzības. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet, protams, ir arī daudz trūkumu, par kuriem vēl ir jādiskutē, piemēram, par uh, aptvērumu par piemērošanas jomu, jo uh, dažas lietas ir formulētas tā visai neveiksmīgi. Uh, Daudz, kas arī vispār nav iekļauts šajā ziņojumā. Un ir jābūt arī ļoti precīzām definīcijām. Es eh, īstenībā konstatēju, ka tas, kas man šķita varbūt eh, pašsaprotam, pēc tam man eh, nelikās vairs tik pašsaprotam, piemēram, piekrišana, tālāk profiling. Domāju, ka pašreizējā formulējumā uh, tas nav īpaši veiksmīgi, un to mēs tādā veidā nevarētu atstāt tekstā. Tālāk deleģētie tiesību akti mums ir jāsaprot, uz ko tie attieksies, attieksies kuro, kurās jomās mēs tos gribēsim izmantot un kurās nē. Datu aizsardzības direktīva, policijas un tieslietu iestāžu sadarbība. Es uzskatu, ka direktīva līdz šim bija, nu, atradās ēnā, tā nebija pārāk bieži izmantota un domāju, ka tas nav attaisnoti. Mums patiešām ir nopietni jādiskutē par virkni dažādu problēmu. Ja, piemēram, direktīvā mums ir jāprecizē, datu aizsardzības standarti, tad formulējumiem ir jābūt ļoti precīziem. Domāju, ka dalību valstīs īstenošana nebūtu eh, tik raiti un gludi nenoritēs. Tādēļ ir jābūt ļoti skaidriem formulējumiem, lai nebūtu iespējamas eh, atkāpes 11., 15., 10. pāns. Tur ir ārkārtīgi miglaini formulējumi, ja runājam arī par iesaistīto personu tiesībām. Daudz kas ir tā ļoti miglaini, neskaidri ieskicēts, pārāk abstrakti. Uh, Domāju, ka tad, kad tikšos ar referentiem, eh, par to es noteikti runāšu, argumentēšu savas prasības un eh, eh, tad regula būs patiešām laba. Paldies! Head, if you can make it in three minutes. Head, skundze, lūdzu, trīs minūtes un nevairāk. Paldies! Gribētu teikt pāris vārdu par Albrecht kunga ziņojumu. Runa ir par vienu no visaptvarošākiem tiesību aktiem šajā parlamentārajā sasaukumā, un tajā ir runa par daudziem aspektiem, tādēļ ir nepieciešams to visu cieši un dziļi pamatīgi pārunāt, nedrīkstētu sasteigt. Esmu priecīgi par šo komisijas piedāvājumu, kas tiešām ņem vērā dažādos tehniskos jauninājumus, kas ir būtiski mainījuši situāciju kopš 95. gada. Īsti nesaprotu, uh, kādēļ ir tapus arī šī regula un kā, kāpēc šī regula ir regula un nevis direktīva. Runa ir par pacientu datiem mm, un cita veida datiem. Varbūt, ka pacientiem vajadzētu stingrāku datu aizsardzību, un to varētu nodrošināt ar citiem uh, tiesību aktiem, nevis ar regulu kā tas viss ietekmēs pamattiesības, nu, piemēram, vārdu brīvību. Domāju, ka to nekādīgi nedrīkstētu apdraudēt. Mums ir jārunā arī par patreizējiem izņēmumiem datu apstrādē, piemēram, ko veids žurnālisti. Ir uh, jārada potenciālā iespēja paplašināt regulas darbību. Caurskatāmība. Esošie tiesība akti šobrīd tiek izmantot kā aizbildinājums komisijai, lai nesniegtu datus, piemēram, par lauksaimniecībai sniegto atbalstu. Es ceru, ka jaunie tiesība akti būs savādāk patērētāji varēs saņemt pilnu informāciju, kaut arī padome un komisija mēģina rad, radīt kaut kādas barjeras. Manā valstī ir visaptroši noteikumi par caurskatāmību un atklātību, un es domāju, ka šādu principu būtu jāievēro arī šajos tiesību aktos. Es ceru, ka mēs varēsim tos izstrādāt pietiekami caurskatāmi un arī saulēcīgi. Intveldes kundze nākamā runātāja, šķiet, ka viņas nav zālē. Well, then... So that, asked... Tā gan, ka viņas nav, viņa gribēja izteikties šajās debatēs, bet tieši ir izgājusi, kad rodas tāda iespēja. Un tādā gadījumā uzklausīsim komisijas un padomas pārstāvjus, un pēc tam aicināšu vēlreiz izteikties mm, referents. Livēlis kundze. Paldies, priekšsādātāji. Pirmais, ko es gribētu pateikt, ir tas, ka mani ļoti iepriecināja tas, ko šodien šajās debatēs dzirdēju Manuprāt, šī priekšlikuma pakotne ir tāda, kur varam teikt, ka gan komisijai, gan parlamentam ir vieni mērķi, proti mēs visi vēlamies augsta līmeņa datu aizsardzību Eiropā. Mūsu izstrādātie priekšlikumi neapšaubām ir ļoti ambiciozi. Tas ir priekšlikuma kopums, un mēs rēķināmies ar Eiropas parlamenta atbalstu Ehm, ceram, ka arī gala rezultāts būs pietiekami ambiciozs. Domāju, ka jūs tieši tāpat kā mēs eh, padomē sastopamies ar daudziem dažādiem tehniskiem jautājumiem un prasībām. Svarīgākais ir paturēt prātā to, kāds ir tas galamērķis, ko mēģinām sasniegt. Pirmais, ko mēģinām sasniegt, ir augstāka līmeņa aizsardzība pilsoņiem. Jautājums ir ļoti būtisks esam redzējuši, ka mūsu priekšlikumā ir daudzi elementi, kas nav tikai tehniski, kas ir tādas plašākas dabas elementi, kas mums ir jāpatur. Tātad šis galvenais mērķis jāpatur prātā. Otrakārt, šei, šis priekšlikums mēģina vienkāršot uh, eh, uzņēmē darbības vidi. Mēs uzskatām, ka augsta līmeņa datu aizsardzība var sadzīvot ar stimuliem ekonomiskai izaugsmē. Mēs nedomājam, ka pastāvot augsta līmeņa datu aizsardzībai uzņēmējiem radīsies sarežģītāki darbības apstākļi. Esam nākuši klajā ar daudziem konkrētiem priekšlikumiem. Nu, piemēram, esam izslēguši MVU no dažiem direktīvas ieviešanas aspektiem Mēs esam gatavi uzņemt arī papildus jaunas idejas, kas varētu vēl vairāk uzlabot uzņēmēju darbības vidi. Ja jūs nāktu klajā ar šādām idejām, ja tās varētu mazināt administratīvo slogu uzņēmumiem. Treškārt, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama laba ieviešana šiem tiesību aktiem. Mēs uh, mēģinam testēt un pārbaudīt to, kādus resursus šo tiesību aktīviešanu prasīs dažādām iesaistītajām pusēm. Mēs prasījām, lai dalībvalsts nodrošinātu, lai attiecīgās datu aizsardzības aģentūras būtu labi finansētas un arī, lai būtu pietiekams personāls un štata vietas. Today, yes, we, we need... Abi referenti teica, ka ir nepieciešams šo pakotni skatīt kopumā, tātad direktīvu un regulu. Pilnīgi taisnība. Tas ir ļoti svarīgi, jo datu aizsardzības principiem jābūt vienādiem šajās, šajos abos tiesību aktos. Ja runājam par policiju, tad tur ir izņēmums, protams, kas arī ir pilnīgi normāli, mēs to esam ņēmuši vērā. Taču esmu ļoti priecīga dzirdēt, kā abi referenti uzskata tieši tāpat kā mēs, ka šī pakotne ir virzāma kopā. Un visbeidzot par laika grafiku. Eiropas komisijai arī tas ir ļoti ambicios. Es saprotu, ka Eiropas parlaments arī ir līdzīgās domās. Mēs ļoti vēlētos, lai šī pakotne tiktu pieņemta šīs komisijas darbība, komitejas darbības laikā, tātad šajā parlamentārajā sasaukumā, jo tas ir ļoti svarīgi gan pilsoņiem, gan arī uzņēmumiem. Ja jums ir nepieciešama kāda palīdzība no mūsu puses, esam gatavi to sniegt. Sadarbības starp parlamentu un padomi darbojas ļoti labi. Mēs neapšaubām esam gatavi turpināt pozitīvi un konstruktīvi sadarboties, lai tā sadarbība būtu vēl stingrāku nākotnē. Paldies Levailas kundzei! Paldies par jūsu mēģinājumu atbildēt uz šiem te ļoti sarežģītajiem jautājumiem un izvairīties no tehniskām detaļām. Gribētu aicināt klātesošos, kas ir šeit telpā, uzvesties klusu. Es zinu, ka jūs dalāt balsošanas sarakstus, taču lūdzu dariet to klusu, jo savādāk mēs nekad nebeigsim šīs debatas un nevarēsim ķerties pie balsošanas. Uzklausīsim tagad padomas pārstāvi. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! No padomas puses. Var teikt, ka mums ir bijušas vairākas sēdes, kas uh, bija veltīts tieši šiem priekšlikumiem, it īpaši regulē. Par direktīvu esam runājuši darba grupās un arī augstā līmeņa darba grupā. Notiek ļoti dzīves debats par šiem jautājumiem, ir vesela virkni neatrisinātu jautājumu. Šodien debu, debatēs deputāti pieminēja daudzus jautājumus, kas arī tiek apspriesti padomē. Manuprāt, padomē ir vispārēja vienprātība tajā, ka ir nepieciešams aktualizēt 95. gada direktīvu, jo patreizējie tiesība akti vairs neatbilst 21. gadsimta apstākļiem un izaicinājumiem. Ir nepieciešama tāda pakotne, kas tiešām izturētu laika pārbaudi, kas būtu ļoti augsta standarta aizsardzības dokuments. Ir bijušas debatas par aptvērumu, par jaunajiem principiem, par to, kā tie darbosies praksē, par administratīvo slogu, par tiesību aktu struktūru, par publisko un privāto sektoru, kā attiecināt šos dokumentus uz tiem. Dzirdu, kā arī deputātus interesē un satrauc daudz no šiem jautājumiem. Šie tiesība akti ir ļoti svarīgi, un padomē būs jāveic liels darbs, lai tos virzītu uz priekšu. Paldies padomē par komentāriem. Tagad vērsīsimies atkal pie referentiem. Un gribu aicināt klātesošos vēlreiz lūdzu būt disciplinātiem un izvairīties no divpusējām sarunām, personiskām sarunām. Zinu, ka jums ir dažas lietas kārtojams, taču lūdzu dariet to klusējot. Šīs debats tūdaļ beigsies. Izteiksies vēl tikai referenta Albrecht kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem! kas piedalījās šajās ļoti interesantajās debatēs, šajā viedokļu apmaiņā par pakotni. Kā jau mēs teicām, ir ļoti svarīgi šos tiesību aktus skatīt abus kopā, kā pakotni, un gribu to vēlreiz uzsvērt. Esmu priecīgs dzirdēt, ka arī padomu tā uzskata. Ar prieku iesaistīšos pirmajās neformālajās sēdēs, kurās piedalīsimies gan referenti, gan ēnu referenti, gan prezidentūras pārstāvi. Un šajās tikšanās reizēs mēs apzināsim problemātiskos punktus. Protams, nevēlamies nonākt trialogā ar divām pilnīgi atšķirīgām pozīcijām. Mūsu bāžas ir ļoti līdzīgas, es domāju, ka arī idejas varētu būt līdzīgas attiecībā uz to, kā uzlabot patreizējos priekšlikumus. Un nobeigumā gribu runāt par sadarbību šeit, parlamentā. Esmu priecīgs, ka Kelīkungs no ITRA komitejas ir ieradies šeit kā atzinuma autors. Mēs sadarbosimies arī ar IMCO komiteju un ceru, ka radīsim risinājumu tajā jautājumā, kuru uh, punktu, kuru reglamenta punktu izmantot eh, kā pamatu šai mūsu sadarbībai. Šī bija pirmā viedokļa apmaiņa. Es domāju, ka šī bija iespēja rast kādus kopsaucējus, proti apzināt tos punktus, kuros mūsu viedokļi sakrīt un kuros nē, lai varētu par tiem debatēt vēlāk. Priekšsēdētājs. Uh, pārtrauc runātāju. Es gribu saukt pie kārtības visus klā, zālē klātesošos. Šeit uzstājas referents, un tādēļ lūdzu pārējos ievērot klusumu. Albrecht kungs, vārds jums. Jā, priekšsēdētāji, nobeigumā gribētu tikai pateikt, ka visi ēnu referenti un es arī. Uh, esam ļoti atvērti sarunām, debatēm ar pārējiem deputātiem. Ja kāds uzskata, ka šajā darbā būtu jāņem vērā vēl kādi citi jautājumi, tad mēs esam gatavi jūs uzklausīt. Ir paredzēts vēl vairākas sēdes, mēs spērsim soļus pa vienam. Ja jūs vēlaties ar mums sazināties, tad lūdzu dariet to. Paldies! Otrs referents Ducas kungs lūdzu nobeigumu vārdu. Paldies priekšādātāji, runāšu ļoti īsi. Arī es gribu pateikties visiem par viņu ieguldījumu debatēs. Īpaši liels paldies pār šo te sadarbības gaisotni, kas šeit valdīja. Esmu dziļi pārliecināts, ka šī pakotne ir ļoti svarīga. Tā ir ļoti svarīga politikas joma, par ko šeit runājam. Varbūt viens no svarīgākajiem dosjē, ar ko būs jānodarbojas atlikušajā šī parlamentārā sasaukuma laikā. Tādēļ gribētu vēlreiz aicināt visus sadarboties, sazināties ar referentiem, izteikt savus viedokļus. To es aicinu darīt gan referentus, gan arī visus pārējos deputātus. Lūdzu, nekautrējieties, iesniedziet savas idejas un priekšlikumus. Kā jau teicu, šis dosie ir ļoti svarīgs. Runa ir par pilsoņu tiesībām, kuras mēs šeit pārstāvam, un tādēļ mums šis jautājums ir jāskata ļoti nopietni. Paldies Drucas kungam. Līdz ar to debatas ir beigušās. Par šo svarīgo jautājumu. Pāriem pie balsošanas. Gribu atgādināt, ka būs nepieciešams balsošanas kartes, jo tūdaļ pat sāksies elektroniskā balsošana. This is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 Mr. Tavares at the beginning. Dear colleagues, get ready. Godātie kolēģi, sagatavosimies balsošanai. Sameklējiet balsošanas kartes un esiet vērīgi un uzmanīgi. Jo pirms balsošanas dāmas un kungi lūdzu ieņemiet vietas. Mēģiniet koncentrēties. Balsosim, un balsojums nebūs viegls, jo balsošanā ir daži triki, kam jāpievērš uzmanība. Pirmkārt, gribu teikt, ka vakar notika koordinātora sēde, kurā mēs izņemam pilnu darba kārtību. Mums bija plašākas debatas par Lībe delegāciju braucieniem uz ārzemēm. Koordinātori runāja par delegāciju, kuru plānots nosūtīt uz Budapeštu. Šai delegācijai būs jāraksta arī ziņojums. Ziņojumu mums piešķīra uh, plenārsēde ar rezolūciju, kas tika pieņemta februārī. Ir jāraksta par situāciju Ungārijā. Lība komiteja ir atbildīga par šo ziņojumu. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums par situāciju Ungārijā. Tādēļ ir radies šis priekšlikums doties komandējumā uz Ungāriju. Debats bija par to, ka trūkst vietu jo ir pieņemti lēmumi attiecībā uz citām delegācijām, kas dodas uz citām vietām, un konkrēti uz Grieķiju un uz Kipru. Koordinātori nolēma balsot par iespēju sūtīt šo delegāciju uz Ungāriju. Pašlaik esam uzzinājuši, ka atbildīgais referents Tavāres kungs vēlas mums paskaidrot šo situāciju. Lūdzu, Tavāres kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu teikt, ka šī delegācija, kas dosies uz Ungāriju pētīt plurālismu, demokrātiju un tiesiskumu, šīs delegācijas nosūtīšana netiek apšaubīta. Ungārijas premjerministrs Orbán kungs mūs personiski uzaicināja ierasties Ungārijā. Runātāji no visām politiskajām grupām atbalstīja šo ideju doties uz Ungāriju. Un Eiropas parlamentā visi arī pārliecināti, ka parlamentam ir jādodas uz vietas, izvērtēt situāciju. Arī es personiski esmu runājis ar parlamentu politisko grupu vadītājiem par šo tēmu, un visi politisko grupu vadītāji šo ideju atbalsta. Tanīpat laikā pirmajā viedokļa apmaiņā esam solījuši šo delegāciju veidot tā, lai tā būtu pati pluralistiska un ļoti atvērta. Labākais veids, kā to organizēt un garantēt, ir ad hoc delegācijas veidošana uz Ungāriju. Jo ziņojums, kas taps pēc šīs delegācijas brauciena, arī būs tāds kā ad hoc ziņojums. Esam vairāk vai mazāk vienojušies par datumiem, kad šī delegācija dosies uz Ungāriju. Esam runājuši ar visiem ēnu referentiem. Un visi ēnu referenti piekrīt tam, ka septembris, un it īpaši septembra pēdējā nedēļa, ir piemērots laiks, lai dotos uz Budapeštu. Šodien sazinājos ar Mārtiņu Šulcu biroju un varu informēt komitejas locekļus, ka arī prezidenta birojas uzskata, ka debatas par šīs delegācijas nosūtīšanu varētu sākties pēc iespējas ātrāk. Ja mēs pieteiksim šīs delegācijas vizīti pēc iespējas ātrāk, tad ir iespējams, ka rīt prezidenta konferences Kiprā varētu apspriest šo jautājumu. Tādēļ domāju, ka šodien būtu pāragri balsot par delegācijas nosūtīšanu uz Ungāriju Es domāju, ka visiem būtu pieņemam tas, ka jūs, kā Lībe komitejas priekšsēdētājs, nosūtat steidzam pieprasījumu prezidentu konferencē pieņemt lēmumu par šādas delegācijas sūtīšanu uz Budapeštu, un pēc tam komiteja pieņems savus lēmumus, pamatojoties uz prezidentu konferences nolēmumu. Paldies! Paldies! Tātad visi klātesošie dzirdējušo kolēģu priekšlikumu, referenta priekšlikumu. Tavareškungs mums atgādināja, ka došanās uz Ungāriju un ziņojuma eh, uzrakstīšana nav kaut kāda tāda eh, brīvprātīga lieta, bet gan obligāta lieta. Bet mēs varētu nebalsot par šo delegāciju šodien jo es varētu sazināties ar prezidentu konferenci un nodrošināt to, lai mēs varam izvēlēties sūtīt ad hoc delegāciju uz Ungāriju. Tā tātad būtu papildus delegācija. Rezultātā mums piešķirtu vēl papildus vietas delegācijā eh, ārpus kvotas. Vai nav nekāda iebilduma? Ja iebildumu nav, tad nebalsosim par šo jautājumu tagad. Balsosim tā kā paredzēts darba kārtībā. Jums visiem ir balsošanas saraksti. Sāksim ar pirmo atzinumu, kas ir 2013. gada budžets pilnvarot jums trialogam. Referents ir Jakolīno kungs. Lūdzu, balsosim uzmanīgi, vērīgi, jo balsojums nebūs viegls. Mēģināsim sakopot spēkus un uzmanību un koncentrēties. Balsojam par pirmo kompromisu. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums, kas ir savietojums ar pirmo kompromisu, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, <laughs> atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Otrais kompromiss. Lūdzu, sākam balsot. Viena tautas partijas balss ir par daudz šobrīd. Šķiet pat divas. That, it's okay. It's good. It's fine. Tagad viss ir kārtībā. Paldies. Es pats vēl neesmu nobalsojis, saka priekšsēdētājs. Balsojam tātad par otro kompromisu. ir viens sociālists par daudz un viens tautas partijas pārstāvs par daudz, kas balso. Tad viens ir jāatņem no šī kopējā balsotāja skaita. Viens sociālists ir par daudz nobalsojis. Kurš ir tas, kurš balsoja lieki? Well, somebody has to take Could anybody from the S&D would... Vai kāds no socialistiem varētu izvilkt savu balsošanas kartu no parāta? Tagad šķiet viss ir kārtībā. 27 nobalsoja par, 30 pret. Divi atturējās, kompromiss noraidīts. Astotais grozījums, kurš par? Pret. Atturas norādīts. Devītais grozījums, kurš par? Pret. Atturas norādīts. Septītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, ja vēlaties. Balsosim par ceturto kompromisu. Atkal ir viena tautas partijas balss par daudz. Tagad viss ir kārtībā. 29 pār, 20 pret, kompromiss ir pieņemts. 14. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Man šķiet, ka pieņemts, saka priekšsēdētājs, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. 14. grozījums. Sākam balsot. Nav klaust. Beidzam balsot. 30 pār 29 pret, grozījums pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par? Pret, apturas, pieņemts. Sastais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums divās daļās. Nē, tomēr trijās daļās, saka priekšsēdētājs. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Manuprāt, otrā daļa noraidīta. Trešā daļa, kurš par? Pret? Atturas pieņemta. 22. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 23. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 7. kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 8. kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 27. grozījums, kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 27. grozījumu, lūdzu. What differences even among the groups, so let's check. 27. The vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 29 pret grozījums pieņemts. 30. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Manuprāt, pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Labi. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 30. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār, 29 pret, grozījums pieņemts. 31. grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par visu tekstu kopumā ar grozījumiem. Elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 48 deputāti nobalsoja par, 5 pret un 4 atturējās. Sirsnīgs paldies un sveicam Jakolīno kungu. Pāriem pie nākamā punkta. Now we've got the draft opinion. Balsosim par atzinumu uzmetumu. akta nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm - Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksiku, Marokas karalisti, Jaunzēlandi, Singapūru, Šveici, ASV ar visām tiesībām, kas, tātad aktas atbilstība visām tiesībām, kas ir noteiktas uh, pamatiesību hartā. Uh, Dmitrijs Drūcas gribēja nedaudz mums pastāstīt par šo atzinumu. Viņš ir referents. Paldies! Priekšsēdētāji balsojums saraksts tika grozīts vēl šorīt ar manu piekrišanu. 37. grozījums vajadzētu te ieviest vēl papildus grozījumu, to pieprasīja ETP grupa. Ja 37. grozījums ir pieņemts, tad pārējās kompromisa grozījuma daļas kļūs liekas. Jūs to varat redzēt sarakstā. Šorīt, kad man piedāvāja tādu grozījumu, es tam piekritu, bet ne jau tādēļ, ka es uh, ticēju tā veiksmēji vai saturam, bet nē, uh, Es piekrītu kolēģu uzskatiem tādēļ, ka es esmu demokrātiskās procedūras piekritējis, un ja politiskā grupa kaut ko lūdz, tad, protams, es gribu piekrist kolēģu gribai. Pēc tam, rūpīgāk iepazīstoties ar šo prasību, es dienas gaitā sastapos ar tādu visai asu reakciju. Uh, Protams, argumenti arī bija pietiekami apsvērti, un tagad gribu atkārtot, ka esmu demokrātiskās procedūras piekritējis, un redzēju, ka lielākā daļa politisko grupu nepiekrīt šādām izmaiņām, par ko vienojamies no rīta, tādēļ lūgtu, lai priekšsēdētājs pieņemtu uh, šo grozījumu, šo piedāvājumu. Tā tad lūdzu izmantosim to balsojumu sarakstu, kāds tika sagatavots pirms šī priekšlikuma. Ja 37. grozījums tomēr tiks pieņemts, tas nenozīmēs, ka 7. kompromisa grozījuma daļas būs liekas. Nē, mēs balsosim arī par 7. kompromisa grozījumu. Paldies! Jā, nu, esam lielās sprukās. Mums arī ir jāpasteidzas, mums ir jābeidz darbs 12.30, mums ir jāpaspēj nobalsot. Un vai kāds eh, no cits politiskās grupas eh, gribētu paust savu viedokli? Bustilkungs, vai jūs piekrītat tam, ko piedāvāja Drūcas kungs? Nē, es tam nepiekrītu. Jāņem vērā, ka šeit eh, izriet divi secinājumi. Tā tad pirmām kārtām vai nu mēs piedāvājam balsot pret aktu, vai arī mēs sakam, lai Eiropas komisija ņem vērā mūsu paustās bažas. Tie ir divi pilnīgi atšķirīgi secinājumi, un tie nav savietojami savā starpā. Ja mēs pieņemsim otro variantu, tas nozīmēs, ka tas izslēgs pirmo eh, secinājumu, pirmo variantu, proti uh, Eh, balsot pret aktu. Lūdzu, ņemiet vērā to interpretāciju, kādu esam iekļāvuši balsojuma sarakstā, proti, ja 37. grozījums būs pieņemts, tad tas padarīs septītā kompromisa grozījuma pēdējo fragmentu lieku. Paldies! I, I don't, I don't want to go into content. Alvaro kungs, es tagad negribu atkal pievērsties uh, grozījuma saturam. Tas ir mūsu ēnu referenta darbs. 37. grozījums. Tas īstenībā tika iesniegts pēc termiņa, vai vispār to ir iespējams pieņemt? Šeit ir runāts par uh, it kā tehniskām pārmaiņām, bet tas īstenībā mainīs saturu. Vispār šis grozījums tātad ir pieņemams? Nu, es neesmu īsti par to pārliecināts. Paldies! I understand that I understand. Priekšsēdētājs. Es saprotu, ka šis grozījums neparādījās pēdējā mirklī pēc termiņa. Nē. Zaļie to iesniedza kā mutisko grozījumu, līdz ar to saskaņā ar mūsu procedūru uh, uh, viss ir kārtībā. Uzgra, uzklausīsim tagad Intfelds kundzi. Es gribu šeit par kaut ko vienoties, ņemot vērā Drucas kunga priekšlikumu. Intfelds kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji pirmām kārtām. Iepazīstoties ar 37. grozījumu tekstu pretēji Busutilkungam, neuzskatu, ka tas ir pretrunā. Uh, mūsu izvēlētajiem variantiem un kādēļ tad vispār ETP par to nerunāja šorīt no rīta. Uh, Un es gribēju teikt, ka mēs nerunējam par kaut kādiem maziem tehniskiem grozījumiem balsojumu sarakstā. Mēs katru dienu saņemam simtiem ēpastu, e un tur sekretariāts kaut ko uzrakstīja par tehniskām izmaiņām balsojumu sarakstā. Īstenībā tā tas galīgi nav. Tas maina visu priekšlikumu būtību. Ja mēs pieņemam ETP priekšlikumu, kas ir ārkārtīgi politisks, nevis tīri tehnisks, uh, Man ir patiešām ļoti žēl tagad nonākt pretrunās ar referentu, jo es teikšu, ka tas absolūti nav demokrātiski, un tad mums būs jābalso par veselu kaudzi grozījumu, kas ļoti spēcīgi ietekmēs priekšlikumu būtību. Tātad, vai mēs eh, piedāvājam eh, Inta balsot par aktu vai pret? Mums ir jāņem vērā demokrātiski apsvērumi, saturiski apsvērumi, tādēļ esmu pret šo priekšlikumu. Un es īstenībā lūgtu ETP balsot un ņemt vērā demokrātisko grību, kā mēs to darām, nevis tagad mēģināt vienkārši ar procedurālu triku palīdzību mēģināt mainīt visu priekšlikumu būtību. Paldies! No zaļajiem kāds, lūdzu. Yes, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Šlīterkungs. Es uh, drīzāk sliecos uh, piekrist Sofijai. Un ja eh, tiek apgalvots, ka 37. Eh, nav pieņemams, tad īstenībā mums vajadzētu sākumā balstot par sesto kompromisu grozījumu, proti, eh, kas saka, ka ir jābalso pret aktu, jo tas attiecas uz 9. un 15. par kompromisu ir jābalso sākumā, un ja tas tiek, ja, par, ja tas tiek atcelts, tad ir jābalso par pārējiem grozījumiem. Uh, Un tas ir iek, tā tad sākumā balsojam par sesto kompromisu. Ja tās tiek pieņemts, tad 37. grozījums vispār atkrīt un mums viss problēma ir atrisināta. Tik vienkārši. Lūdzu. Priekšsēdētāji, saka Irkops kungs. Nevajadzētu tagad iemaisīt dažādas politiskas apsvērumus. Protams, mums ir jāsaprot, kāda ir ETP pozīcija. Nu, mēs uzskatām, ka tas nav pārāk politizēts. Paldies. Un no goja grupas lūdzu. Ernst kundze, domāju, ka tas ir visai viltīgi tāds it kā tehnisks risinājums, kas šorīt mums tika prezentēts jebkurš, kas e, kaut ko saprot no balsojuma sarakstu un ar to iepazīstas, var konstatēt, ka ETP mēģina uh, mainīt priekšlikuma tekstu ar tādu it kā tehnisku apsvērumu. Es gribēju jums pateikt, ka jūri komiteja šodien nobalsoja pret akta. Uh, Mums vajadzētu saprast, par ko tad mēs īsti balsojam. Nevajadzētu tagad iesaistīties milzīgās debatēs un gal galā mēs īsti nesaprotam, par ko mēs balsojam. Es no savas grupas puses gribu teikt, ka gribu balsot pēc tā saraksta, kas eh, vakardien mums tika atsūtīts, un sastais kompromiss ir tas, par ko balsojam sākumā, un tad jāskatās, vai 37. grozījums atkritīs vai nē, tāpat kā arī citi grozījumi, kas ir iekļauti sastajā kompromisā. Uh, Domāju, ka ir jāizmanto šeit jau aprobētā labā prakse, savādāk mēs eh, te par demokrātiju nevaram runāt. Paldies! After, after discussion with her pēc uh, tam, kad izteicās grupu pārstāvi, es tomēr saprotu, ka uh, vairums atbalsta pašreizējo balsojumu saraksta redakciju. Došu vēl vārdu kādam no ETP grupas lai viņi piedāvā savu mutisko grozījumu. Jo savādāk mēs balsosim pret. Mums ir jābalso par 37. grozījumu un pēc tam par visiem pārējiem, bet ir jāsaprot, kādā secībā, vai nu sākam par kompromisu grozījumu. Paldies, Busutilkungs saka. Because, because it was, it was, I mean... Priekšsēdētājs turpina. Jā, nu tas viss mainījās pēdējā brīdī. ņemot vērā, kādu grozījumu mums tika piedāvāti, un mēs eh, gribam rūpīgi apsvērt arī savas rīcības sekas. Ja nobalsojam par 37. tad ar to saistītie grozījumi atkritīs. Mums tas īsti nav paprātām. Ko mums piedāvā ETP? nobalsot par 37. līdz ar to visi grozījumi, kas tu, ar to ir saistīti, atkritīs. Nu, šķiet, šajā ziņā nevalda vienprātība. Vairums kolēģu Lībe grupā ir pret to, tātad mēs balsojam arī par pārējiem grozījumiem, kas saistīti ar 37. 37. tos neatceļ. Yes, Simon. Please, let's not... Simon. Bet, nu, lūdzu, nevilksim pārāk garumā. Priekšsēdētāji, tās patiešām ir tehniskas izmaiņas. Tāpat kā citas politiskās grupas, mēs pārbaudām balsojumu sarakstu pirms balsošanas. Arī citas grupas, piemēram, zaļie iesniedz tehniskus grozījumus pēc mums, un neviens viņiem neprotestēja. Tātad, ja divos grozījumos principā ir teikts viens un tas pats, uh, tad ir skaidrs, ka tie nav savietojami. Līdz ar to, ja viens ir pieņemts, tad otrs atkrīt. Priekšsēdētāji, nu izmantojiet savas priekš, priekšsēdētāju pilnvaras un ņemiet vērā šo tehnisko prasību. Mēs te nerunājam par procedūru vai reglamentu. Un ja, piemēram, vairumam reglaments nav paprātam, tad mēs to pēkšņi neizmantosim. Mēs tā esam rīkojušies jau no laika gala Eiropas parlamentā, un ja šis grozījums nav savietojums ar citiem, tad mēs balsojam sarakstā, uzrakstām, ka ja attiecīgais grozījums, kas uz to attiecas vai ir identisks ar šo, tad otrs grozījums atkrīt. Bet jūs jau to pateicāt eh, iepriekš, Busotilkungs. Un, protams, ir citi politisko grupu pārstāvi, kas var jums iebilst. Un ja tas kaut kādā veidā uh, nesīs sev līdzi politiskas dabas sēkas, tad, protams, tas ir jāņem vērā. Es zinu, ka citu politisko grupu Deputāti nav ar jums vienas prātas. Mēs uzklausījām Drūcas kungu, mēs uzklausījām citu politisko grupu pārstāvis, un mēs tomēr redzam, ka viņi nav ar jums vienas prātas, ka viņi grib balsot par 37. grozījumu, pēc tam par visiem citiem, kas ar to ir saistīti. Došu vārdu Drūcas kungam, bet pēc tam nevienu citu vairs neuzklausīšu, jo savādāk mēs pārāk ievelkam garumā visu šīs procedurālās lietas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Man patiešām vilšanos sagādā kolēģu izturēšanās politiskajās grupās. Viņi mēģina slēpties aiz it kā procedurāliem jautājumiem, lai uh, notušētu politiskus apsvērums. Lūdzu, ja jūs gribat atbalstīt aktu, dariet to atklāti, bet neslēpieties te aiz kaut kādiem reglamentiem un procedūrām. there is an issue involved. We should, we... Jā, jums taisnība, draudzes kungs, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Ja gribat izteikties par procedūru, varat to darīt, bet ķersimies pie balsošanas. ETP koordinators te atteicās uz, uh, attiecās uz zaļajiem, atsaucās uz zaļajiem un teica, ka mēs te kaut kāds spēlīts spēlējam, bet es gribu teikt, ja kāds teiks um, šo mutisko, par šo mutisko grozījumu nebalsosim, uh, tad mēs nebalsosim. Tā ir normāla procedūra, bet lūdzu neiesaistiet mani savās netīrajās spēlītēs. Labi, domāju, ka jārīkojas tā, kā ieteica Drūcas kungs, saka priekšsēdētājs. Ķeramies pie balsošanas. Sākam. Pirmais grozījums, kas par? Those against? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss numur viens. Kas par? pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Amendment 6 with oral amendment. Sestais grozījums ar mutisku grozījumu. Kurš par? Alvaro kungs Kā jau Šlītera kungs teica, procedūra ir jāievēro. Ja kāds iebilst pret grozījumu, tad to var atsaukt. Nu, nu man šķiet, es esmu pret šo grozījumu. No oral amendment, voting on the amendment 6. Bez mutiskā grozījuma. Tātad sasais grozījums sākotnējā redakcijā, kas par? Pret? Atturas pieņemts. 7. Septītais grozījums savienojams ar sesto, kas par? pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Četrpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Piecpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 3, kas par, pret, atturas pieņemts. 12. atkrīt, vairāk grozījumi atkrīt. Devītais divās daļās. Balsojam tikai par pirmo. Pirmā daļa, kas par? Devītais grozījums, pirmā daļa par. Pret. Atturas noraidīta. For... Labi, nobalsojam elektroniski. Sākam balsot elektroniski par devītā grozījuma pirmo daļu. Part, okay. The vote is open. Now closed. Sākam balsot, beidzam balsot. 23 pret 34 noraidīta. Trešais kompromiss. False. I understand the second false. Second. Does it... Ja pareizi sapratu, otrā daļa atkrīt, saka priekšsēdētājs. 19. grozījums. No, no, we can't do it. It's covered by compromise amendment 3. Listen. The second part of this amendment 9. Devītā grozījuma otrā daļa ir iekļauta trešajā kompromisā, par kur mēs jau nobalsojam. Tātad tā atkrīt. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas noraidīts. Labi, nu pārbaudīsim. Sākam balsot elektronos par 21. Sākam balsot. Closed. No, no. Beidzam balsot. Ir viens uh, liekas balsojums no ITP e grupas. Paskatīsimies. Beidzam balsot. 23 pār, 34 pret noraidīts. 22. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. par pret pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. Kompromis numur 4. Kas par? Pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 32 trīs daļās. Pirmā daļa. Trīs daļās, jā. Pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemta. Trešā daļa par. Pret. Atturas noraidīta. 35. Atkrīt. 37. Grozījums, par kur tik da lauz daudz šēpu. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 38. par. Pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss. 6. tomēr priekšsēdētājs saka, kas par? pret, atturas, pieņemts. Move to 47. 47. kas par? Pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot un darīsim to elektroniski. Nav klaust! Beidzam balsot. Viens eh, liekas deputāts no ETP grupas. Lūdzu, izlabojiet šo kļūmi. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 36 par, 1 pret un 21 atturējās. Drucas kungs, sveicu jūs ar panākumiem. That'll be all. We thank you for your patience and cooperation. Paldies. Un darbu atsāksim pulkstens trijos pēcpusdienā. Paldies!